allez bien oui. Bonne année à vous. Bonjour. Okay, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, esat sveicināti. Pirmkārt jau mūsu viesi. Tagad mums būs uzklausīšana ārvalstu ieguldījumu pārbaudīšana Eiropas Savienībā. Es domāju, ka visi mēs esam informēti par to, ka Eiropas Savienībā bija daudz ārtiešo investīciju, tīpaši no vienas valsts. Tur vesela virkne ar uzņēmumu tika nopirktas. To izdarīja viena valsts Un tāpēc arī radās nepieciešamība vairāk runāt par investīciju pārbaudīšanu Eiropas Savienības iekšienē. Pagājušā gada septembrī komisija nāca klajā ar priešlikumu, tieši ar šādu priešlikumu, un kaut arī tas nav mans pienākums skaidro šo priešlikumu, tāpēc man prieks, ka komisāra Malmstrēm ir šeit. Lūdzu, vārds jums. Paldies priekšsarētāju Lange kungam Dāmas un kungi, laimīgi jauno gadu tiem, kurus vēl neesmu satikusi. Paldies Inta komitejai par to, ka organizēja šo uzklausīšanu. Tas tiešām ir ļoti noderīgi, ka mums ir diskusija par šo tematu. Esmu ieradusies, eh, lai runātu par mūsu priešlikumu, lai atrastu pareizo līdzsvaru starp ekonomisko brīvību un drošību un sabiedrības kārtību. Ir ķīniešu sakāmvārds, ka labākais veids, eh, kad eh, labākais brīdis koka stādīšanai bija pirms 20 gadiem, un otrs labākais brīdis ir šobrīd. Uh, Sabiedrības drošības nodrošināšana eh, nenozīmē, ka jums ir taisnība vienu brīdi, bet eh, jums ir jābūt taisnībai visu laiku. Līdz ar to ir jāplāno, jāplāno uz priekšu, jāgatavojas, un mūsu savienības nākotne ir atkarīga no tā, kā mēs eh, sagatavosimies nākotnē un globāliem izaicinājumiem, ne tikai šim, bet arī daudziem citiem, kā mēs nodrošināsim Eiropas Savienības pamatus. Tas ir labi, ja līderi to atzīst, un nav viegli prognozēt šīs lietas. Vai pieņemt vieglus lēmumus šobrīd, vai agrīni, vai arī sarežģīts lēmumus vēlāk. Kā jūs zināt, Eiropas Savienība ir bijusi, ir bijusi un ir joprojām atvērtākā vieta investīcijām pasaulē. Mēs atbalstam uh, ekonomisko brīvību, un tas mums arī nācis par labi. Pa, bet mums ne, nevajadzētu būt naiviem, jo vēlme rīkoties investīciju pārbaudes kontekstā ir ļoti pārdomāta. Kā jau priekšsēdētājs Langas sacīja, aizvien vairāk tiek iepirkti strateģiski eh, uzņēmumi, bijušie valsts uzņēmumi, daži tiek subsidēti no ārvalstu uh, varu puses, viņ, bieži vien šīm valstīm ir dažādi šķēršļi saistībā ar ārvalstu investīciju ierobežojumiem. Pašas šīs valstis nav tik atvērtas kā mēs, un viņi spēlē pēc citiem noteikumiem. Viņiem ir savas intereses. Dažkārt viņu intereses ir savietojums ar mūsējām, citreiz nē. Tas mums ir jāpatur prātā, runājot par komisijas priekšlikumu par investīciju pārbaudi. Par to es runāšu pēc brīža, jo mums klāt ir eksperti, kurus mēs vēlamies uzklausīt. Kāpēc šis priekšlikums ir nepieciešams šobrīd? Kas ar to tiks nodrošināts un kas nē? Un, protams, par to būs arī jautājumi. Tātad, kāpēc ir nepieciešams to darīt šobrīd? Tā kā pasaule ir kļuvusi atvērtāka, tāpat ir noticis ar investīciju plūsmām, mūsu investīciju partneri par pārsvarā ir bijuši līdzīgām vērtībām. Uh, kas strādā pēc līdzīgiem noteikumiem, bet globālā situācija ir mainījusies, ir jauni spēcīgi spēlētāji parādījušies, kam nevienmēr ir tādi paši standarti, kam nevienmēr ir tādi paši noteikumi un kas nevienmēr spēlē godīgi. Daži atklāti izmanto investīcijas, lai piekļūtu tehnoloģijām, infrastruktūrai un informācijai. Tas mums ir jāaizsargā, respektīvi kritiskie aktīvi. Mēs aizvien vairāk esam savstarpēji atkarīgi. Vairāk pat varbūt nekā aptveram to. Tādas nozars kā enerģētika paļaujas uz speciālistu prasmēm un pakalpojumiem. Un ja viena dalība valsts šo infrastruktūru atdod ārvalstu investoram, nepadomājot, kā tas ietekmēs kaimiņus vai Eiropas Savienību kopumā, tas var būt bīstami. Līdz ar to katra dalība valstī ir jāsaprot, kā tikt galā ar valsts drošību un sabiedrisko kārtību, bet šeit ir arī Eiropas dimensija jāatceras. Tāpēc arī esam nākuši pie padomas un parlamenta ar šo priešlikumu, lai dalību valstīm e, sniegtu atbalstu veiktājās pārbaudēs, ja valstis to dara un ja viņas izvēlas izmanto šos mehānismus, kā jūs zināt, pat Mazākā pusē no dalībvalstīm ir šādi mehānismi šobrīd. Dalībvalstīm arī ir jāapmainās ar informāciju un jāsadarbojas savā starpā. Mēs vēlamies, lai dalībvalstis būtu informētas par to, kas tiek darīts saistībā ar investīcijām un par saviem partneriem. Tātad, kas tiek darīts? Pirmkārt, Eiropas Savienība spēcīgā pusē tas, ka tā ir platforma uh, Um, kopīgai informācijai. Tā vietā, lai 28 reizes darītu visu atšķirīgi, mēs varam apvienot spēkus un darīt lietas kopā. To mēs arī cenšamies panākt ar šo priekšlikumu. Sanāk kopā, paskatīties, kā mūsu mehānisms strādā. Mēs varam nonākt pie vienot viedokļa par kopējiem elementiem, caurskatāmību, nediskrimināciju, tiesiskās kompensācijas paredzēšanu. Tās ir lietas, kas mums ir pazīstams jau Eiropas Savienībā. Un tāda būtu tāda Eiropas Savienības stila izvērtēšana. Palīdzības sniegšana valstīm likumdošanas procesā, bet arī īstenošanas posmā. Sadarbība un informācijas apmaiņa ar to nebeidzas. Šobrīd nav nostiprināts komunikāciju līnijas šajā jomā, un to mēs arī centīsimies labot. Dosim dalību valstīm iespēju, vietu, kur apspriest šīs lietas. Mēs, respektīvi, valstis varēs strādāt kopā, lai varētu gūt labāku ieskatu tiešās ārējās investīcijās. Būs tātad iespēja apspriest šīs lietas un uzlabot esošos mehānismus. Un komis kalpos kā tāds koordinators, kā centrālais punkts. Tātad dos dalību valstīm platformu, kur paust savas bažas. Mēs no komisijas puses izmeklēsim potenciālos draudus drošībai saistībā ar investīcijām un gadījumos, kur varētu būt draudi, būs nesaistošas rekomendācijas un pieprasījums sniegt skaidrojumus, lai varētu investīcijas atļaut. Bet ir vairākas lietas, kuras mēs nedarīsim. Šis priešlikums nemazinās nekādas tiesības dalību valstīm. Tad, kad kādā valstī nonāk tiešās ārējās investīcijas, tad pati valsts būs tā, kas noteikti pieņem tās vai nē. Plāns ir dot iespējas dalībvalstīm rīkoties, nevis likt viņām kaut ko darīt. Tātad nekas netiks harmonizēts vai radīts kāds obligāts skrīninga vai pārbaudas mehānisms, bet gan tikai palīdzēts dalībvalstīm pieņemt lēmumus, nevis pārņemt lēmumu pieņemšanu savās rokās komisijai. Tas nebūs arī protekcionisma rīks. Mēs esam apņēmušies eh, pieturēties pie atvērtām investīciju plūsmām, atvērtiem tirgiem. Daži vēlētos, lai šīs kontrols būtu visaptvarošākas. Tomēr OECD un PTO līmenī esam pieņēmuši eh, arī apņemšanos balstīties uz noteikumiem. Tā kā mums ir jāparāda, ka mēs atzinīgi, atvērti esam pret ārējām tiešām investīcijām, bet mums ir nepieciešams atsevišķos gadījumos papētīt dziļāk. Tātad nākotnē mēs vēlamies panākt drošību. Un noslēgumā teikšu, citēšu grieķu sakām vārdu sabiedrība aug tad, kad eh, sirmgalvis tāda kokus, kuru ēnu viņi neizbaudīs. Uh, Pasaule virz uz priekšu tik ātri. Mēs dzīvojam šajā savstarpēji savienotajā pasaulē, un lēmumu pieņēmējiem, likumdevējiem ir ļoti grūti izsekot visām pārmaiņām un turēt līdzi šim tempam. Un ne visi piekrīt, ka globalizācija ir kaut kas labs un pozitīvs. Ir arī daudzas bažas, dažas pamatotas, citas nē. Tomēr būtiskākās infrastruktūras aizsardzība ir ļoti svarīga. Un mēs varam proaktīvi veidot globalizāciju. Tādā gadījumā tā ir laba vieta, kur sākt. Tas ir svarīgs solis uz priekšu saistībā ar globalizācijas veidošanu, dodot dalību valstīm iespēju pieņemt labākus lēmumus, tas padara mūs stiprākus kā savienību, identificējam draudus, pielāgojamies jaunai globālai videi, cenšamies apsteigt notikumu attīstību, parūpēties par drošību. Tādējādi mēs varam panākt, ka iedzīvotāji dzīvo vidē, kas ļauj plaukt un inovēt. To mēs arī cenšamies darīt, plānojam uz priekšu, veidojam sekmīgu Eiropas nākotni un ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar Eiropas parlamentu, lai panāktu, ka tas tiek īstenots. Es zinu, ka uh, referents jau ir iecelts Prustakungs, kas ir jau sācis darbu, agrāk nekā padome, un gaidam šo iespēju sadarboties. Uh, Paldies arī par to, ka organizējāt šo apspriešanu. Paldies! Paldies komisārs kundzei! Tas bija ļoti skaidrs signāls no Eiropas parlamenta jau šajā virzienā, un mūsu referents jau smagi strādā pie šī temata. Tagad mums ir paredzēts divas paneļa diskusijas. Katra daļa ir veltīta atšķirīgām pieejām. Pirmais ir eh, vairāk par tādām pieejām, otrā par praksi. Pirmajā paneļā mums ir trīs eksperti. Aimen Mīrakungs. Viņš ir ASV valsts kases eh, sekretāra viet, vietnieks un Cifijus priekšsarētājs. Tā ir aģentūra ASV, kas ir atbildīga par investīciju pārbaudi. Un es domāju, tā ir mūsu pirmā reize, kad mums ir tas gods sveikt jūs šeit Tālāk. Ieva Jaunzeme, Latvijas ekonomikas ministrijas administrācijas vadītāji. Un tad arī no pastāvīgās pārstāvniecības, no Francijas pārstāvis. Aimen Mirkungs, lūdzu. Nav izslēgts mikrofons runātājam. Thank, thank you for inviting me here today. Paldies par uzaicinājumu šodien uh, runāt uh, jūsu priekšā. Es labprāt uh, um, apmainīšos pieredzei par to, nu, kā mēs strādājam ASV. Šai kontekstā jāsaprot, ka ASV arī ir bijušas ilgstošas darbības jau gadu desmitēm ilgi, lai saglabātu atvērtu investīciju vidi. Uh, ārējās investīcijas dod lielu ieguvumu ekonomikai un uh, būtiski dod ieguldījumu IKP, veicina darba vietu, uh, radīšanu, inovācijas, un šai sakarībā es domāju, ka mēs esam pilnīgi viensprāts ar Eiropas Savienību. Tomēr ir zināmas investīcijas, kas nāk kopā ar riskiem. Uh, Eh, kongress, eh, izveidojot eh, investīciju pārskatu politiku, izveidoja pieeju, kurā mēs aplūkojam galvenos riskus, tāpat laikā atzīstot ārvalstu investīciju vērtību. Šis investīciju pārskatīšanas, pārbaudīšanas process tiek kontrolēts, tur līdzdarbojas arī valsts kasa un piedalās dažādi 11 federālo štatu pārstāvi. Es tagad sniegšu īsu pārskatu par eh, šo procesu un pēc tam noslēgumā izteikšu dažus komentārus par kopīgiem mērķiem attiecībā uz ārvalstu ministrijām. Tātad eh, šis eh, skrīninga process sākas ar to, ka fails tiek iesniegts komitejai un. Tad, kad šis fails ir pabeigts, tad mēs sākam 30 dienu pārskata procesu, Un tur var sekot vēl otrs uh, process, un tas kopumā viss vēl ir 75 dienas. Šajā laikā uh, komiteja pilnā uh, sastāvā arī mm, izlūk informācijas pārstāvi izvērtē visas šīs paredzamās transakcijas. Ja skrīningā netiek konstatēt nekādu pārkāpumu vai pretrunu, tad tiek informēts attiecīgās puses un kongress, ka šis pārskats ir pabeigts un puses uh, saņem šo safe harbor uh, atzinumu. Tas nozīmē, ka. Uh, ka tā tad nav nekāda pārkāpuma konstatēta. Tad, uh, kad tiek uh, tomēr no šī iesniedzēja puses radīta kaut kāda drauda nacionālajai drosībai, šāda riska tiek saskatīta, tad ir jāskatās, vai šo risku ir iespējams uh, mīkstināt. Un uh, ja risku nav iespējams eh, mazināt, tad šādos apstākļos mēs nododam to eh, ja prezidentam, kurš eh, pēc likuma ir tas, kuram ir pilnvaras aizliegt kādu uh, transakciju. Un uh, tā tad tāds ir šis process. Uh, šī procesa galvenai raksturlielumi ir sekojoši. Manuprāt, process ir ļoti efektīvs savu mandātu izpildē un ļauj dalību ļauj ASV uzturēt šo investīciju vidi pirmām kārtām. Uh, uzsvars tiek likts uz nacionālo drošību. Tas nozīmē, ka mm, tas ir galvenais rakstur lielums šajā procesā, un uh, šis iesniedzēja process vienmēr sāks un nobeidz arī šajā punktā. Tādā veidā tiek respektēts uh, brīvais tirgus un lēmumu pieņemšanas principi galvenajās jomās, kurā valsts ir galvenokārt atbild, atbildīga par nacionālās drošības jautājumiem. Šis CFIOS process, tātad šis komitejas eh, process ir eh, saistīts ar konkrētām transakcijām, darījumiem, nodrošinot, ka investīcijas atbilst eh, valsts drošībai, jebkurā ekonomikas sektorā. CF IUS komiteja, tātad, kas izskat šīs investīcijas, attiecīgi eh, sniedz informāciju, un ja puses uzskata, ka uh, transakcija neradīs nekādus draudus uh, drošībai, tad uh, var turpināt šo darbu bez safe harbor atzinuma saņemšanas. Šīs investīcija komitejas darbs ir tāds ļoti stingrs metodiski tiek izvērtēti nacionālie drošības riski. Šai analīzē eh, tiek individuāli izvērtēti trīs faktori - tātad draudi, pakļautīgi riskam un sekas. Eh, šī draudu analīze izvērtē eh, šī ieguvēja iespējas radīt kaut kādu draudu drošībai un savukārt pakļautīgi riskam tur tiek izvērtēti ASV biznesa intereses, vai tur varētu būt kāds risks, un seku izvērtējums izvērtē e, iespējamo potenciālo apdraudējumu nacionālajai drošībai. E, Katra šīs komitejas darbība ir jābalsta uz šo trīs faktoru analīzi, un ekonomiskais iegūms šeit e, nav apsvērums. Lielākais vairums transakciju, kas tiek izskatīts šajā investīciju izskatīšanas komitejā, tātad tur bieži vien nav nemaz nepieciešama šīs komitejas īpaši iesaistīšanās. Uh, komiteja. Tā nav jādarbojas, ja ir citas eh, struktūras, kuras eh, atbilstoši spēj šo risku izvērtēt un izskatīt. Ja citas iestādes to nerisina vai neizskata, tad tā vietā, lai bloķētu kādu transakciju, eh, šī investīcija komiteja cenšas risināt jautājumu saprātīgā veidā. Eh, šķiet, to vajadzētu uzsvērt. Tas, ka transakcija var radīt kaut kādu risku nacionāla drošībai, tas nenozīmē, ka šī transakcija tiks pilnībā bloķēta. Un uh, lielākais darījums transakcija tiek izskatīts šajā mm, investīciju uh, komitejā, bet arī tajos gadījumos, kad uh, komiteja konstatē kaut kādas problēmas, tad bieži vien tiek identificēti arī pasākumi, ar kuriem varam mm, mazināt šo risku. Uh, Eh, komiteja ir gatava eh, ieteikt prezidentam bloķēt darbību, ja tā nav pārliecināta, ka šī riska mīkstināšana būs efektīva un to varēs īstenot. Tomēr vēsturiski tikai mm, ir parādījies, ka tikai neliels eh, transakciju daudzums tiešām nav, nav turpināts. Šīs investīcijas izskatīšanas komitejas process ir ļoti tāds mm, caurskatāms. Principā tas ir konfidenciāls un Šī komiteja nedrīkst publiski atklāt informāciju par kaut kādām publiskām transakcijām, tāpat arī nedrīkst nekādus rezultātus publicēt. Ir nepieciešams saglabāt šo konfidencialitāti, un uh, tas arī ir uh, galvenais šīs komitejas eh, darbā nodrošināt caurskatāmību attiecībā uz informāciju, kas tiek izmantot pārskas procesā. Komitejā process ir bijis ļoti mm, aktīvs, sevišķi pēdējos desmitgadē. Mūsu pieredze rāda, ka mums ir efektīvi jārisina, eh, jāizvērtē šos eh, investīcijas, tāpat laikā saglabājot tādu veiksmīgu investīciju vidi. Uh, atbilstoši komer, tirzniecības eh, dienestam 15. Eh, un 16. gadā eh, šī izvērtēšanas komiteja ļoti aktīvi darbojās un sasniedz rekordu rezultātus un par 7,8% pieaugšas darbības apjoms salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Investīcija riska vide tomēr globāli ir attīstīsies, un tā nav nejaušība, ka mēs izskatām līdzīgus faktorus kā jūs. Uh, Mēs piekrītam daudzām jūsu Eiropā paustajām bažām e, un kā e, izvērtēt e, visus šos investīciju apjomus, investīcijas dažādās tehnoloģijās, infrastruktūrā, ko atbalsta valdība konkrēti strateģisku mērķu sasniegšanai. Savienotajās valstīs mēs skatāmies, kā uh, Uh, šo risku pārvaldīt, uh, ņemot vērā šādus uh, pārpirkšanas gadījumus, kas tiek ierosināti un notiek. Mums arī ir tādi pamatprincipi - tiesiskums, caurskatāmība un citi ASV kongresa locekļi ir ierosinājuši likumdošanu, lai mm, modernizētu šo investīciju komitejas darba procesu. Eh, tiek runāts par konkrētas jurisdikcijas eh, transakcijām un citām izmaiņām procesā, bet eh, tomēr pieturēšanās pie pamata principiem saglabāsies. Ir nepieciešams stiprināt ASV drošību, un tāpēc mūs ārkārtīgi svarīgi ir veikt šīs investīciju pārskatīšanas tas, kā regulējums un likuma attīstīties uh, Eiropā, tas var ietekmēt arī šos procesus ASV. Mēs arī raugāmies uz um, Eiropas kolēģiem, lai aizsargātu arī tehnoloģijas, kas ir uh, nākuši no ASV un uh, kuras ir izstrādājuši ASV kompānijas. Jāsaka, investīcija izvērtēšanas process daudzās valstīs droši vien nav tieši tāds pats kā ASV, bet eh, mēs tomēr eh, cerēsim, ka mēs varēsim uzturēt šo savu dziļo un atvērto ekonomisko saikni, kāda mums ir ar jums. Mums ir liels prieks turpināt dialogu, dalīties informācijā par mūsu procesu, par iegūtiem rezultātiem un labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Paldies! Thanks a lot for this interesting contribution. Sorry. Now hand over. Paldies par šo interesanto ieskatu. Tagad dosim vārdu Latvijas pārstāvē, lūdzu. Chairperson, <clears throat> honorable members of priekšsēdētājs, godājumie komitejas locekļi, godājumie klātesošie, man ir liels gods uzrunāt eh, šo komiteju. Ārvalstu investīcijas, skrī... <clears throat> skrīnings eh, nacionālās drošības likumus ietveros tiek attiecināts uz uzņēmumiem kas ir nozīmīgi valsts drošībai. Šis eh, skrīnings eh, Latvijā ir izveidots, kā arī eh, priekšlikumi ir nozīmīgi, un tie ir jāsaista ar diviem tematiem. Tas man dos iespēju skaidrot Latvijas nostāju debašu laikā. Pāris piezīmes par investīciju uh, vidi Latvijā un Baltijas valstīs. Latvija gūst labumu no ārvalstu investīcijām ar nosacījumu, ka tie notiek pareizos nosacījumus. Diemžēl e, plūsma ir mērena. Pēdējo laikā tas sasniedz aptuveni 3% no IKP un iepriekšējo izaugsmi E kavēja dažādi politiski satricinājumi. E Doma ieviest īpašu procedūru val, e, sabiedriskās kārtības un drošības sargāšanai tika diskutētā ilgi, bet tā bija jāatbilst Eiropas Savienības rīkumiem, lai neradi, lai vide nekļūtu mazāk pievilcīga ārvalstu investoriem. Tāpat bija jāņem vērā eh, dažādi citi apstākļi. Draudi, kā mm, infrastruktūras varētu pārņemt neloģāli investori, arī pastāvēja. Latvijas lēmējies tādas meklēja līdzsvarotu sistēmu, kur atbilstu uh, Eiropas Savienības un līgumiem, un šim nolūkam tika veikta juridiska analīze, kas attiecās uz Eiropas Savienības likumdošanas struktūru, Eiropas Savienības eh, tādu valstu kā apvienotās karalists Francijas un Vācijas pieeja, tāpat eh, Latvijas eh, likumdošanas un konstitūcijas noteikti ierobežojumi un citi spēkā esošie noteikumi. Pēc rūpīgas grozījuma izskatīšanas 17. Eh, gada martā tika pieņemts valsts nacionālās drošības likums. Skrīninga mehānisms tiek attiecināts uz investīcijām uzņēmumos, kas ir nozīmīgi valsts drošībai, valsts struktūram, B kategorija k, k, svarīgas infrastruktūras vai Eiropai svarīgām infrastruktūrām. Ir 26 uzņēmumi, e, kuri atbilst valsts drošības likuma prasībām un tiek uzskatīti par strateģiski svarīgiem uzņēmumiem. Es vēlētos paskaidrot klātesošiem, cik grūti bija rast līdzsvars starp aicību nodrošināt. No vienas puses sabiedrisko drošību un kārtību, un no otras puses piesaistīt ārvalstu investīcijas. Šobrīd priekšlikums tiek eh, skatīts eh, padomis attiecīgais darba grupās. E, komisijas priekšsēdētājs savā runā par stāvokli Eiropas Savienībā norādīja, ka investori ir pietiekami zinoši, ne visi viņi ir labticīgi, tāpēc ir jāpiedāvā piemērot skrīninga mehānisms. Tomēr mēs varētu ietaupīt daudz laika un līdzekļu, ja tiktu veikta pienācīgie tekmes izpēte kas ir būtiski piez, pieminēt starp, starp institūciju vienošanās pār labāku likumdošanu 16. gada aprīlī ir ne tikai formalitāte. Šīs dokuments ir sagatavots, lai varētu uzlabot likumdošanas procesu. 12. punktā ir norādīts, ka trīs institūcijas ir vienojušās par to, kā jāuzlabo likumdošana Eiropas Savienības uh, eh, Savienībā un jāpieņem zinoši un pamatot lēmumi. Latvijai ir valsts, kas seko šiem principiem, bet mums ir jāatzīst, ka šie jautājumi ir būtiski arī Latvijai, godējumie klātesošie. Vairāk jautājumi vēl aizvien ir neatrisināti investīciju skrīningā. Juridiskā bāze ir balstīta uz līgumu 207. pantu, un šeit ir ir eksplicīta atsauce uz kopīgo tirdzniecības politika vai investīciju skrīnings ir uh, eh, tirdzniecības politika, tas vēl aizvien ir diskutējums jautājums. Tā, tāpat sastajā uh, pantā eh, minētie apstākļi nevar ierobežot kompetenču ierobežojumu dalībvalstīm un Eiropas Savienībai. Dokumenta forma ir re, regulas, dokuments ir sagatavots regulas formā, tas ir tiešā veidā piemērams dalība valstīs, un skrīninga galā definīcija šķiet e, neatbilstoša li likumdošanas tipam, tāpēc mums vai nu vajadzētu mainīt likumdošanas bāzi, vai arī skaidrot e, komisijai ats, pieprasīt skaidrot atsevišķus aspektus un piedāvāt pareizo kor, e, sadarbības mehānismus nav noslēpums, ka e, konkurence starp dalībvalstīm pastāv un nav garantija, ka šāds ietvers netiks izmantots, lai radītu šķēršus citām dalībvalstīm. Latvija uzskata, ka ir e, atsevišķi jautājumi jāatstāj e, dalībvalstu ziņā un visbeidzot Runājot par informāciju par investīcijām, uzkrāja valstu drošības institūcijas, un redz, tas ir tiek uzskatīts kā valsts noslēpums, un to drīkst izmantot tikai autorizēts personāls, vai mēs visu uzdosim slepeniem dienestiem. Godājamie deputāti, es eh, ticu, ka tuvākie mēneši Bulgārijas prezidentūras laikā dos iespēju padomas darba grupai virzīt uz priekšo jautājumu. Mūsu interesēs ir rast pareizo līdzsvaru starp Eiropas Savienības nacionālajām kompetencijām, rīkoties proporcionāli, un sagatavot tekstus, kas ir atbilstoši līgumiem. Paldies par uzmanību, paldies par šo skaidro vēstījumu, un tagad dod vārdu mūsu franču viesim. Esiet sveicināti, laimīgi jauno gadu. Paldies priekšsēdētāji par uzaicinājumu un iespēju izklāstīt ārvalstu investīciju filtrēšanas pasākums Francijā. Vispirms eh, runāšu par procedūras būtību, pēc tam par pielietojumu sfēru, autorizācijas eh, pieprasījumu izskatīšanu un pēc tam eh, norādīšu, kāda ir Francijas valdības nostātiecībās komisijas priekšlikumu. Komisijas būtība ir pri, sekojuši principi - finansiālo attiecību, brīvības starp Franciju un citām valstīm un atsevišķi izņēmumi kur ir nepieciešami iepriekšēji nosacījumi investīcijām atsevišķās nozarēs, kas skar eh, nacionālo drošību, aizsardzību, var apdraudēt sabiedrisko kārtību vai kaitēt valsts interesēm, kas atbilst Eiropas līgumos uzskaitītajiem gadījumiem, kad var ierobežot kapitālu vai personu brīvu apriti. Šeit būs trīs kumulatīvi kritēriji. E, pakļaušana autorizācijas e, procedūrai, investoru izcelsme, e, transakcijas daba un transakcijas mērķis. Par investoru izcelsmi mums jānošķir Eiropas ekonomiskās zonas un pārējās pasaules investori. Operācijas raksturs tiek pakļautas autorizācijām kontrolas uzņemšanās, veselas vai daļas nozares iegāde un investoriem ārpus Eiropas ekonomiskās zonas 33,3% sliekšņa pārkāpšana kapitāla tiesību turēšanā un balsts tiesībās. Attiecīgā aktivitāte kas var kaitēt valsts eh, nacionālajām vai aizsardzības drošībām. Vai. Un regulatīvā daļa ierobežo šo aktivitāšu jomu. Šeit mēs nošķiram tos gadījumus, kad investors ir Eiropas ekonomiskās zonas izcelsmes un ir atsevišķas jomas, uz kurām tas attiec. Tā ir kriptoloģija, šifrēšana tāda, kāda mērķa uzņēmums ir valsts to slēpumturētājs, munīcijas vai bruņojumu vai eksplozīvu sprākstvielu ražošana aktivitātes, kas notiek aizsardzības ministrijas interesēs, un aktivitātes, kuras attiecas uz pakalpojumiem vai izstrādājumiem, kas ir būtiski valsts interešu garantēšanai aizsardzības drošības vai sabiedriskās kārtības ziņā. Tas attiec uz enerģijas piegādi, ūdens piegādi, transportu, komu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu Eh, eh, aizsardzībai vitālas eh, instalācijas un sabiedrības veselība. Par investīcijām, kas nāk no trešajām valstīm, ir jāuzskaita naudas spēles, privātie drošības pasākumi E, patogēnu aģentu un pretinžu un inžu ražošana, aktivitātes e, sarunu pārtveršanai vai noklausīšanai, informācijas e, tehnoloģiju drošības sistēmas un dubultas lietošanas tehnoloģijas vai preces. Kā notiek šī procedūra? Ir paredzēts trīs etapi. Pirmais ir pieteikuma saņemšana ekonomikas ministri, ministrijā, valsts kas ģenerāldirekcijā, tas var būt iepriekšēja autorizācijas pieprasījums vai arī uh, autorizācijas atkārtots pieprasījums gadījumos, kad ir šaubas pār veikto e, aktivitāti, lai noskaidrotu, vai uh, iestājas vai neatbilstība kādai no kategorijai. Otrais gadījums e, tālāk. Šī ģenerāla direkcija ar e, dažādām struktūrām sadarbojas lēmumu pieņemšanai. Trešais etaps, e, kas notiek divus mēnešus pēc pietiekuma saņemšanas, ņemot vērā to, ka lēmuma nepieņemšana nozīmē uh, autorizācijas piešķiršanu. Ministrs sniedz atbildi vai nu eh, no operācijā neatbilst nevienai no skaitītajām, operāciju var autorizēt eh, vienkāršā veidā, vai autorizēt ar nosacījumiem, vai arī autorizācija var tikt noraidīta. Tādā gadījumā tiek sagatavots motivēts atteikums. Par operācijām ar nosacījumiem. Šo nosacījumu raksturs attiecas uz to, ka jāsaglabā investoram rūpnieciskās kap, eh, pētnieciskās kapacitātes eh, mērķu uzņēmumā, piegāžu integritāte un nepārtrauktība, veselības aizsardzi, ap, aizsardzība un līguma saistību izpilde uzņēmumam. Uh, E, kas ir bijis par pārpirkuma objektu. Autorizācijas e, noliek liegums divi tipi - vai nu nopietna prezumcija, kā var e, notikt nopietni pārkāpumi tādi kā um, te, naudas atmazgāšana, terorisma finansēšana, uh, psihotropu vielu vai apdullinojošu vielu uh, kontrabanda vai arī uzņēmuma darbība neatbilst nacionālajiem interesēm runājot pār uzņēmuma darbības ilgadību. Tāpat eh, ir jāpieturas pie saistībām, kas eh, tiek uzņemtas eh, autorizācijas saņemot un pārkāpumu gadījumā var sekot juridiskas uh, civila vai krimināla rakstura sankcijas. Paldies par uzmanību, un tagad esmu gatavs atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Mēs dzirdējām trīs atšķirīgas pieejas investīciju skrīningam, un tagad mūsu rīcībā būs pusstunda jautājumiem un atbildēm. Šis nav diskusiju laiks, šis ir jautājumu laiks mūsu ekspertiem. Un e, pirmie jautājumi uzdos referents pusotru minūti, pāriem būs viena minūte. Pirmais jautājumu uzdod Franks Prusts. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāri. Vēlreiz vēlos pateikties par jūsu rieģēšanas iespēju, kapacitāti un iespēju piedalīties dialogā pat sarežģītos tematos. Man ir pāris jautājumu komisārei un pāris jautājumu arī mūsu runātājiem, kuriem pateicos par viņu klātbūtni tīpaši mīri kungam, kurš ierodas no tālienes, ņemot vērā savu īpašo savienoto valstu kontekstu. Jums, komisāri, jūs sacījāt, ka ir 12 valstis ar saviem mehānismiem, vai jūs jau esat dzirdējis kādu atgriezenisko saikni par pieredzi attiecībā uz šiem mehānismiem, vai, piemēram, tas samazina ārvalstu investīciju līmeni šajās valstīs, apzinoties to, ka mēs neesam pret ārvalstu investīcijām, bet esam pret savādām investīcijām. Ehm, tālāk, jūs tikko runājāt par E, darbu koordinēšanu, un es atbalstu jūsu analīzi, ja mēs vēlamies rīkoties e, efektīgi. Tad ir jāpiemēro adekvāta dimensija, lai mūsu rīcība būtu efektīva un pragmatiska. Uh, Un kas var mums garantēt to, ka Eiropas komisija sagatavos atzinums dalībvalstīm, jo informācijas kopliešana var būt laba tikai tad, ja savlaicīgi informācijas uzkrāšana notiek kvalitatīvi un tik tiešām notiek informācijas apmaiņa starp valstīm. Un ekspertiem jautāt es vēlētos, ko nozīmē filtrēšanas mehānismu izveidošana cilvēku resursu ziņā, Otrkārt, uh, Eh, Žēkungs, jūs runājat par investoriem, mēs zinām, ka tiek izmantot sarežģītas finansiālas montāžas, lai sagrozītu informāciju. Mēs tiek mēģināts slēpt, kas ir gala investors. Es gribētu zināt, kā jūs noskaidrojat šo galīgo investoru tad, kad netiek pietiekami daudz informācijas sniegts. Un pēdējais jautājums, eh, vai jūs uzņemat kontaktus, tas vairāk mīra kungam, ar trešajām valstīm, tad, kad investīcijas skāra uzņēmumu jūsu teritorijā un e, kur kādam amerikāņu vai dalībvalsts uzņēmumam ir aktīvi. Paldies! Tagad e, <clears throat> vēršos pie ēnu referentiem, vai jums ir jautājums? Starbatīkums. Vai vēlaties uzdot jautājumu? Ja, ich bin mit dem Bericht äh, der Jā, mani priecēja komisārs kundzes prezentācija, tas bija līdzsvaroti, tas atbilst arī ECR grupas nostājai. Mēs jau visi zinām, ka Eiropas Savienība ir kā piemērs atvērtības ziņā un pie, pieņemt uh, investīcijas, Tur ir jāsaprot, ka ir arī dažādas spēlītes un atšķirīgas intereses, no tā arī aizsargājas, un amerikāņu kolēģis arī skaidri norādīja, kā viņi to dara ASV. Pamatā tas ir subsidaritātes jautājums. Lai iestādes uz vietas, eksperti uz vietas būs tie zinošākie, nevis tādā pārnacionālā līmenī bet mēs atzīstam, ka ir nepieciešama informācijas apmaiņa starp dalību valstīm. Tas mums šķiet īpaši svarīgi. Es nezinu, vai tas ir noregulēts jau, bet ja nav, tad tas būtu nepieciešams. Vai ir kāds ziņojums pa dalību valstīm, kur būtu valstu pieredze apkopota, kur ir noderīgas investīcijas bijušas un tur, kur tiek mēģināts izzināt eh, tehnoloģijas, vai eh, šāds pārbaudas mehānisms jau ir Eiropas līmenī. Paldies, Helmuts Šolts. Mūsu ēnu referents nav klāt, tāpēc es uzdošu vienu jautājumu visiem trim speciālistiem, ekspertiem, kuriem ir ļoti atšķirīga pieredze. Cik lielā mērā investīciju mētiecīgums, kvalitāte un potenciālā ietekme, cik lielā mērā tas ir svarīgi. Runājot, piemēram, par darba vietu izveidi, par vides aizsardzību, vai šādi kriteriji arī tiek ņemt vērā? Kāda ir jūsu nacionālā pieredze? Vai e, šajā pārbaudas procesā Eiropas Savienībā to arī vajadzētu ņemt vērā? Paldies, Žadokungs! Paldies eh, par dalību šajās debatēs. Komisāri, jūs iesākāt ar ķīniešu sakām vārdu un nobeidzāt ar grieķu eh, sakām vārdu. Un šeit man jādomā par pierejas ostu, kur ir runa par strateģisku investīciju šī osta atbilst eh, valsts suverenitātes aktivitāte, ir būtiski Grieķu valdībai, bet Grieķijas valsts zem finanšu spiediena pieaicināja investīcijas, kuras ņem savās rokās nopietnu daļu no Grieķijas ekonomikas un suverenitātes. Un vai šis elements var par Pireisos investīciju var tikt izmantots tad, kad komisija aicina dalību valstis paredzēt e, patiesu antidempingu procedūru pret ķīniešu fotovoltaiskiem paneļģiem? Tas parāda saikni starp valsts finansēm, kas ir saistāms ar suverenitātes elementiem, jo valstiem vairāk nav naudas, un ko valsts var darīt, ja pret to tiek izdarīts spiediens. Un tāpēc man pirmais kolēģis, amerikāņu kolēģim, Eh, birojas patvērumu pieteikumiem ir tieši blakus, blakus mājā, un es gribētu jautāt, kāda ir Amerikas eh, politika eh, strateģiskajām investīcijām un valsts iepirkumiem, jo jūsējā politika ir ļoti ierobežojoša un tā samazina ārvalstu investoru daļu. Un tagad viens jautājums komisārē. Es saprotu Eiropas diskusijas un man pārsteidz Eiropas komisijas kautrīgums. Ja komisija un Eiropa šodien ir vērsusies pret Apple, pret Google ar kolēģi Ferstagēri tāds, tāpēc, ka Eiropa pie tā strādā. Un esmu pārsteigts, ka jūs nevēlaties iet tālāk un labāk koordinēt darbības, lai aizsargātu dalībvalsts, ir tīpaši vismazākās, e, pret, e, lai aizsargātu tās no ļoti lieliem ārvalstu investoriem. Godalījo Kristota. Paldies visiem, kas uzstājās. Vienā vai citā veidā jūs ieskicējāt pamatu tam, kā pārbaudēs, kā pamats tiek izmantots drošības aspekts. Jautājums, kā tas tiek definēts? Protams, ka tur ir jābūt kaut kādam ekonomikas aspektam, kas tiek arī ņemts vērā. To es vēlētos dzirdēt. Un otra lieta - īsa piezīme par kolēģi Žado sacīto. Viņa piemērs šodien pusdienās precīzi izmantoja šo formulējumu, bet tik tiešām tas gan bija citur. Bet eh, jāsaka, ka Eiropieši nebija gatava, eh, gatavi riskēt ar Pirejas ostu piemēru. Un man jāatvainojas, ka man ir pašai jāskrien prom, lai noķertu lidmašīnu. Es atvainojos. ārpus no zāles, diemžēl nedzirdam bez mikrofona. Eh, Rodrīgas skundze. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri, par jūsu uzstāšanos un paldies visiem runātājiem. Manuprāt, eh, šis ir labs sākums, labs teksts Un ļoti labi, ka šis temats ir iekļauts darba kārtībā, jo Eiropas Savienībā ir vajadzīgs tāds mehānisms, kurš regulē un kontrolē tiešos ārvalstu eh, investīcijas mūsu drošībai, ne tikai nacionālās drošības un aizsardzības jomā, bet visā, kas attiecas uz tehnoloģiskiem draudiem. Vēlos uzdot jautājumu Latvijas pārstāvēji. Jūs sacījāt, ka šī direktīva jūsos viež bažas, ka tā nesaskan ar better regulation. Un man ir jautājums, kam tā nesaskan, jo komisijas priekšlikumā ir runa par ciešāku sadarbību un labāku koordināciju starp dalībvalstīm, kas ir meklētais mērķis un nosaka, kādi ir specifiskie mērķi šiem, kur mēs redzam, ka kur jūs atrodat, ka š, tas ir pretrunā ar labāka regulējuma principu? Un nākošais jautājums savienoto valstu pārstāvim. Kā var iepriekš noteikt, ka patiesi pastāvēs risks e, ļoti sarežģītām e, nozarēm? Kāda kriterija, kāda metodika tiek izmantota, lai varētu garantēt šo drošības mērķi? Thank you very much, Mr. Chairman. Pa, Nākamā runātāja Andrikiens kundze. Paldies, man ir trīs jautājumi eh, komisārs kundzei. Viņa runāja par parunām, minēja ķīniešu un grieķu parunas. Man jautājums tāds, vai jums nešķiet, ka Eiropas Savienības līmeņā eh, reakcija varētu būt nedaudz novēlota, ņemot vērā, kas jau ir tiek darīts G7 valstīs, daudzas no kurām, piemēram, ASV, apvienotā karalista un Japāna, cenšas uh, šos pārbaudas mehānismus padarīt stingrākus. Paskatoties uz priekšlikumu, izskatās, ka tas tāds vidēji eh, zelta vidusceļa kompromiss ir. Protams, ka lēmums tiks pieņemts padomē, un īstā pārbaude būs 18. gadā, kad eh, padomē ir jāpieņem lēmums balsojumā ar kvalificēto vairākumu. Ņemot vērā, kāda ir pašreizējā situācija, Centrāla Eiropas valstīs, Austrum Eiropas valstīs, Dienvidu Eiropas valstīs. Vai jums nešķiet, ka priekšlikums tiks noraidīts vispār? Vai ka padomu varētu to vispār apturēt? Un pēdējais jautājums par strateģiski svarīgajiem sektoriem, nozarēm. Definīcija, lai izvairītos no um, neskaidrs izpratnes kā ir ar jaunām eh, tehnoloģijām un, un piemēram, mākslīgo intelektu. Paldies eh, komisārai, paldies visiem runātājiem. Trīs pavisam īsi jautājumi. Pirmais jau eh, to, ko uzdeva daļai mani kolēģi. Kādā veidā padarīt efektīvāku šo regulu, ņemot vērā to, ka komisijai ir tāda uzraudzības loma attiecībā uz uh, vispārīgām darbībām, uh, kas jau notiek dalība valstīs. Un uh, konkrētāk arī viens no referentiem par to runāja, kādā veidā nodrošināt kvalitātīvu informāciju, jo tajā brīdī, kad tiek pieņemts šis priekšlikums, lai tik ņemts vērā Eiropas intereses, nu, ja nebūs kaut kāda skaidra kvalitāte šai informācijai, kas tiek kopā izmantota, kas zināmā mērā iet pāri šai fragmentācijai dalāžādās dalību valstīs, jāapzinās, ka uh, reāli nu, globālā mērogā mēs esam vienoti, mums jābūt ir vienotiem, um, aizsargājot kaut kādas uh, investīcijas vai strateģiskas vai kā, jo dalībvalsts atsevišķi kā tādas ir vājākas savu interesu aizsardzībā. Mans jautājums, kādā veidā komisija var garantēt šīs informācijas kvalitāti? Un pavisam ātri otri vēl divi jautājumi. Uh, Daudzi jau ir runājuši par datu vākšanu eh, saistībā ar to, kas notiek eh, pēc tam, kad šis skrīninga mehānisms ir izveidots. Tātad man ir jautājums, vai varētu jūs pastāstīt kaut ko par šo datu modeli un kāda varētu būt saikne starp šo priekšlikumu un e, sarunu virzīšanu ar Ķīnu par ārējām investīcijām. Paldies! Nākošam runātājiem vārds. Andija. Paldies, saka Hiršs kundze. Man ir vairāk jautājumu. Pirmais komisārei. Cik man zināms, šobrīd tiek apkopota informācija par dalību valstīs izmantotajiem modeļiem, lai saprastu, kāda ir esoša situācija. Vai tur ir izkristalizējusies kaut kāda labākā prakse jau, kādi piemēri, kur varētu teikt, jā, tur lūk, viss eh, sokas ļoti labi, un šī dalību valsts ir absolūti apmierināta ar to, kā darbojas viņu modelis. Varbūt ir kaut kāda labākā prakse jau, vai vismaz līdz kuram brīdim tiks turpināt šāda informācijas ievākšana. Otrakārt, kolēģim no ASV Mirakungam. Man interesē, kāds ir sastāvs jūsu cifus e, komitejā? Vai tur ir dažādi pārstāvi no dažādām nozarēm, vai kā, skaidrs, ka uzsvers ir uz drošības aspektu, bet, piemēram, digitālais e, jautājums, digitalizācija kā tāda, nu tur jāskatās arī nākotnē. Uh, šobrīd viena firma varbūt nav gana interesanta, bet tuvāko piecu gadu laikā viņi var kļūt par lielāko spēlētāju savā nozarē. Nu, cik lielā mērā tiek ņemt vērā dažādi aspekti un cik dažādi ir pārstāvi jūsu institūcijā. Piemēram, pētniecības līdzekļi, cik daudz ir ieguldīti kādā projektā, vai arī tādas lietas eh, tiek eh, pētīts. Paldies, Sanders kundze! Merci, merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra, godājumie klātesošie. Arī es vēlos pateikties mūsu runātājiem un norādīt, cik, manuprāt, ir svarīgi šo sistēmu izveidot un īstenot, un cik labi, ka tā ir tīra Eiropas sistēma. Es gribētu dzirdēt vairāk par to, vai uh, ir veikts izvērtējums ar eiropeisku skatījumu tam, kas ir izstrādāts mūsu dalību valstīs, tajās 12, kas tika nosauktas, vai mēs redzam, kā ieskicējas tendences ar vēlmi investēt no konkrētām valstīm, konkrētās nozarēs, ko mēs zinām par šo valstu stratēģiju, vārdu sakot, vai mēs varam uh, Eh, konstatēt eh, būtiskākās tendences, lai pēc tam varētu tekstu koriģēt. Un tagad līdzreferenti no Ekon komitejas Balmerkungs. Tanki. Paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Eh, cik labi, ka ekonomikas sociālo lietu komiteja arī var izteikties. mēs strādājam paralēli Eiropas parlamentam pie šī temata un priecājamies par šo viedokļu apmaiņu. Arī mēs uzskatām, ka ārvalsts tiešās investīcijas ļoti svarīgas izaugsmē, nodarbinātībai, inovācijām. Tas ir ļoti svarīgi darba vietu radīšanai. Un pamatā Eiropas Savienībai ir jābūt atvērtai ārvalstu tiešajām investīcijām no trešajām valstīm. Tomēr mēs vienlaicīgi mēs saprotam arī riskus, kas ar to varētu būt saistīti. Un saprotam arī nepieciešamību izveidot Eiropas līmeņa investīciju pārbaudi. Mēs uh, uzskatām, ka ir jāievēro trīs lietas. Pirmkārt, atbildības jautājums ir jārisina saistībā starp Eiropas līmeni un dalību valstīm. Otrakārt, cik lielā mērā ir jāveic šī e, pārbaude, un treškārt, kā veidot šo mehānismu pārbaudai, tā lai investīcijas varētu radīt nodarbinātību un e, labklājību, nevis traucēt to. Esmu mazliet pārsteigts par šo diskusijas virzību, jo uzskatīju, ka diskusijas par CETA un citiem brīvā nolīguma jautājumiem jau būtu atrisināts. Manuprāt, eh, Eiropas Savienības tiesas spriedums bija viennozīmīgs. Atbildība par investīcijām no trešām valstīm ir Eiropas Savienības kompetencē. Līdz ar to es eh, piekrītu komisijas dokumentam, šeit ir ekskluzīva kompetence Eiropas Savienībai, kas nu, vienlaicīgi nozīmē arī to, kas uz subsidaritātes arguments nav spēkā. Un, lai nu kā, Tas ir labi, ka nacionāla līmenī notiek eh, skrīnings, šī pārbauda, mēs jau dzirdējām arī, kā Francija strādā. Valsts eh, drošības, sabiedrības kārtības principi vai caur to rodas eh, dalību valstu kompetence. Es domāju, ka ar regulu tas ir arī jāprecizē, lai dalību valsts varētu pietiekam aktīvi darboties šajā jomā arī turpmāk. bet mēs uzskatām, ka ir nepieciešams Eiropas līmeņa investīciju pārbaudas mehānisms, tā skaitā attiecībā uz enerģētikas, eh, transporta, eh, kritisko infrastruktūru. Un tur, kur investīcijas nāk eh, no valsti puses vai tam tūstāvošam uh, Eh, investoriem tur ir īpaša uzmanība jāpievērš, lai kritiski infrastruktūra nenā, nenonāktu trešo valstu rokās bez iepriekšējas pārbaudes. Eh, tur ir nepieciešama skaidra termiņa, līdzīgi kā Cefijus ASV to dara. Paldies! Jā, tas būtu noderīgs, saka priekšsēdētājs. Labi, tā tad ir daži konkrēti jautājumi komisārai. Uh, un arī ekspertiem. Cecīlija, lūdzu. Your... Uh, paldies, priekšsādātāji, paldies par visiem jautājumiem, daudz dažādi interesanti jautājumi. Kā jau mūsu amerikāņu draugi norādīja, nu, tad tā ir tāda lieta, kas ASV ir izveidojusies daudz gadu gaitā. Šis process sākās 70. gados, tā ka, nu, tas nenotiek pāris nedēļu laikā, tas viss prasa laiku. Dalība valstīm ir eh, koordinācijas grupa, tā tiksies martā, lai runātu par eh, šiem jautājumiem. Pirmo reizi komisija arī strādā pie ziņojuma par eh, tiešajām ārvalstu investīcijām. Tas tiks prezentēts vēlāk šogad. Ir izrādījies diezgan grūti saņemt informāciju no dalību valstīm tā, kas lūdzu savās valstīs, ja kaut ko var darīt, lai virzītu to, tad, nu, lūdzu, jo pirms mēs darām kaut ko, mums ir nepieciešama pilna uh, kopaina, un tad ir nepieciešams uh, devums no dalībvalstīm informācija, bet, nu, dažas dalībvalstis tā negribīgi dalās informācijā. Mums ir bijuši daži piemēri no šīm 12 valstīm, kur ir jau tiesiskais regulējums, bet šķiet, ka tas uh, varbūt pārāk bieži netiek piemēros dalībvalstīs. Tas jau ir pastāvējis krietni laiku, bet tikai pavisam nesen tas ir kļuvis vairāk tāds politisko debašu jautājums dažās valstīs. Uh, Tas ir svarīgs, bet ļoti tāds sensitīvs jautājums. Tas ir pārunāts um, Eiropadomē un ir viedokļu atšķirības tur. Komisija vismaz aicina ja atrast tādu līdzsvaru starp tiem, kas negrib absolūti neko un kas grib kaut ko uh, tādu daudz ambiciozāku. Ko esmu konstatējis kopš tā brīža, kad uh, vasaras beigās tika izteikts šis priekšlikums? ir novērota tāda palielināta darbība un debats vairākās valstīs. Esam piedalījušies dažādos semināros, dažādās aktivitātēs, lai runātu par to, lai izvērtētu, uzklausītu. Un tātad šīs debats ir intensificējušās pat tajās valstīs, kuras varbūt tradicionāli bijušas tā skeptiskāk noskaņotas, jo tas tik tiešām ir mm, svarīgs jautājums. Un ja mēs saprotam, ka neatkarīgi no tiesiskiem aktiem, mums ir tomēr jārunā par šiem jautājumiem jāiegūst uh, kopskats par to, kas notiek atsevišķās valstīs. Vai ir jau pārāk vēlu? Nu, varbūt mēs to visu izstrādājām tādā rekordātrā laikā, tagad arī līdz gada beigām nāksim klajā ar ziņojumu. Man šķiet, ka mēs jau esam panākuši to, ka dalībvalsts sāk runāt par to, tās um, nozīmēs savus uh, kontaktpunktus. Nu, un tādā veidā vismaz no šī neformālā sadarbība varētu sākties. Komisijas priekšlikumā mēs esam definējuši eh, stratēģiski svarīgo infrastruktūru, kritiski svarīgo eh, infrastruktūru, kritiski svarīgo ieguldījumu vai devumu. Dažām valstīm ir eh, plašāka definīcija šai kritiskai infrastruktūrai. Nu, arī tas ir kaut kas lieta, ko dalību valstīm vajadzētu savā starpā pārunāt. Tātad, kas tiek domāts, kas tiek saprasts ar, ar šo terminu. Tas, protams, ir valsts un tāds valstīm neitrāls jautājums. Mēs runājam tagad par, varbūt domājam par tādām konkrētām valstīm, bet tas, principā, attiecas uz jebkuru valsti. Ir kritiski svarīgi aktīvi eh, jebkurai dalību valstī, piemēram, Galileo un citi. Tātad tur ļoti daudz kopēja Eiropas līmeņa tiek investēta un ir tikai loģiski, ka Eiropas komisija no nu, ar tādu modru aci vēro šīs eh, investīcijas un. Ja tur arī citi uzņēmumi un valsts varētu būt tajā visā ieinteresētas, un uh, Tas tiek pilnībā ietverts šajā juridiskajā ietvarā, ko mēs ierosinam. Tātad šis uh, duālais pielietojums, piemēram, bija jautājums par Ķīnu. Mēs uh, šobrīd vedam sarunas ar Ķīnu, nu tas jau ir noticis diezgan krietnu brīdi par investīcijām, un uh, te mērķis ir uh, rast tādus vienlīdzīgākus spēles noteikumus ar Ķīnu, tādu līdzsvaru panākt. Daudz vieglāk investēt uh, Eiropā nekā Ķīnā, un uh, šis process neiet uz priekšu tik ātri, kā mēs būtu gribējuši. Mēs gribētu virzīties uz priekšu ātrāk ar Ķīnas eh, partneriem, bet šis konkrētais jautājums vēl nav pārunāts, tātad šis eh, priekšlikums. Eh, šķiet atbildēju uz vairākiem jautājumiem. Protams, daudz vēl ir darāmā. Ehm, šī vēl ir tāda diezgan tāda agra fāze, bet galvenais, manuprāt, ir panākt to, lai diskusija uzsāktos, notiktu un jāizvērtē pēc iespējas vairāk informācijas. Uh, jānovērtē, kur tātad šis uh, novērtējums ir iespējams, un tad mēs nāksim klajā ar ziņojumu un cerams, ka sarunas attiecīgi arī turpināsies padomē. Es saskatu, ka ir tāda atvērtība šī procesa turpināšanai. Redzēsim, kāds būs gala rezultāts, bet esmu tomēr diezgan pārliecības pilna, ka viss virzīsies uz priekšu un visi saprast, ka sapratīs, cik svarīgs šis jautājums. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad aicinu paneļrunātājus, varbūt apgrieztā kārtībā tagad atbildēt, un vispirms uh, dodu. Thank you. Uh, Rīgar kungam atbildēt. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, man tika uzdot jautājumu pār šī pasākuma apjomu. Mūsu ģenerāla direkcijā strādā divas personas uh, uz pilnu laiku, tas ir direktors un nodaļas vadītājs, kuri citā laikā nodarbojas ar citiem jautājumiem. Šī mēs esam pārliecinājušies, ka šī struktūrā jau pati par sevi atraida savādas investīcijas, kā arī termiņš ir divi mēneši no e, informā, pieteikuma saņemšanas līdz e, atbildes sniegšanai. Bet mēs. E, E, paļaujamies ne tikai uz investoru sniegtajām informācijām, bet mums ir sadarbība ar citiem dienestiem, piemēram, tad, kad es biju e, ārzemēs, man e, nācās vairāk kārtīgi sniegt atbildes par to vai citu investoru, par viņu reputāciju, bet tu, tiek piesaistītas arī aizsardzības ministrijas un citas, lai varētu pātrināt lietu norisi. Par drošības definējumu. Es eh, pieturēšos eh, pie savā laikā viena amerikāņu eh, pazīstama personāža sniegtās pornogrāfijas definīcijas. Es to neprotu definēt, bet es to atpazīstu, kad es redzu. Un šobrīd mēs. Uh, domājam par to, kā mēs varam veikt modernizēšanu eh, esošajām lietām un it īpaši jāņem vērā mākslīgais intelekts un citas jaunās parādības. Paldies, eh, Jaunzemes kundze. Paldies, es eh, sākšu ar atbildu Rodrigas kundzei, jo šķiet, ka varbūt te ir radusies kaut kāda nesaprašanās vai pārpratums par manis teikto. E, starpiestāžu vienošanās dēļ katrs tiesību akts e, tam jānāk kopā ar um, ietekmes novērtējumu, un šajā gadījumā tas tā nav un saka, ka tas ir šīs vienošanās pārkāpums, un šis ir iemesls, kāpēc komisija tad arī nesako šai labākas likumdošanas iniciatīvai. Nu, tā visa dēļ mēs trīs sanāksmes padomē to vien darījām, kā runājām par to, tātad, kur ir ietekmes novērtējums. Komisija solīs sniegt šo ietekmes novērtējumu jau cik vien ātri iespējams, bet, nu, uh, šīm svarīgākajām daļām vismaz vajadzētu būt jau paveikts, paveiktām šajā novērtēšanas darbā. Bija jautājums par e, investīcijām, jaunām darba vietām un e, attīstību. Es uzskatu, ka e, savas uzrunas laikā es skaidroju, pateicu, cik ārkārtīgi svarīga drošība ir mums, jo, kā jau es teicu, mums jau ir diezgan tāds, nu, labs palielinājums investīcijās, tāds vidēja izmēra, un Eh, uz mazajām dalībvalstīm iespējas ir daudz lielākas, un Latvijā mums ir drosme pateikt, ka mums, eh, jā, tas patīk, bet eh, kāpēc mēs prasam šo ietekmes novērtējumu? Mēs gribētu zināt, kas varētu notikt, ja mums jau ir 3% palielinājums. Mēs esam ambiciozi, mēs gribētu vismaz 5%, bet, nu, tas ir jautājums, kā šī regula to ietekmēs. Protams, drošība ir pirmajā vietā, tas ir pilnīgi noteikti, bet mums ir jāzina, un mēs nedrīkstam zaudēt iespēju iegūt šīs investīcijas. Paldies! Paldies! Un tagad Mirkungs nākošais. Jā, paldies, te bija vairāk jautājumu par to, kā mēs definējam nacionālo drošību, kā mēs veicam savu novērtējumu. Nacionālā drošība nav definēta mūsu likumos, tas uh, dod mums elastību izskatīt uh, atbilstoši šos eh, riska faktors vai apstākļus. Eh, šis jēdziens ir pietiekami plašs, lai mūsdienās iekļautu tādus jautājumus un problēmas, kas saistīti ar telekomunikāciju infrastruktūrām vai ar citu piekļuvas infrastruktūru saistībā ar, teiksim, kur kaut kāda iznīcināšana vai kompromiss varētu radīt zināmu risku vai, teiksim, pat cilvēka dzīvības zaudējumu vai kādus citus draudus drošībai. Uh, Tāpat arī tādi jautājumi kā sensitīva informācija, teiksim, ja tur kaut kāds mm, mm, kompromitējuši varētu radīt kaut kādu draudējumu militāru vai valdībai, nu, tad tas ir, tas ir tā diezgan atvērti. Bet lietas, ko mēs neizvērtējam, mēs neizvērtējam tikai un vienīgi ekonomisko guvumu konkrētajai vietai vai ASV ar domu, ka uzņēmumi eh, paši izlems uh, vai eh, konkrētais darījums, teiksim, ir viņa ekonomiskās interesēs vai nē, un mēs respektēsim šo viņu viedokli. Par eh, darījumu novērtēšanu, lai noteiktu, vai tur ir vai nav kāds draudz nacionālajai drošībai, jā, tas ļoti lielā mērā mm, ir spēkā pēdējos gados, kad šādi darījumi ir ļoti sarežģīti, gan eh, šos darījumu struktūras pēc, gan arī tāpēc, ka, piemēram, pirms 20-30 gadiem sensitīvās tehnoloģijas tikt izstrādātas ar militāru finansējumu. Lieta ir tāda, ka tagad ieejot nākotnē, lielākā daļa šo tehnoloģiju tām būs militāra nozīme, un eh, tas arī dod militāro uh, kapacitāti uh, Tātad tā ir tā pati lieta, kas virza inovācijas uz priekšu, tā ka ļoti sarežģīti novērtēt, kādas tehnoloģijas un kādas uh, kapacitātes, kurām tad ir eh, šī saistība ar valsts nacionālo drošību. Un tāpēc mēs cenšamies uh, izmantot visus pieejamos resursus, ekspertīzi, kas ir uh, mums pieejama. Valsts kase, piemēram, viņiem ir uh, ekspertu zināšanas eh, cīņā pret eh, terorismu, pret naudas atmazgāšanu, finansiālās sistēmas izmantošanas gadījumu, lai radītu apdraudējumu valsts drošībai. Tāpat arī Nacionālās aizsardzības struktūrās ir dažādu eh, joma speciālisti, tāpat enerģētikas sektorā, arī atkal tur nav tikai enerģētikas infrastruktūra speciālisti, bet arī kodola tehnoloģija un citu jaunu tehnoloģiju speciālisti. Mums ir eh, ministri, kas. Eh, darbinieki, kas ir atbildīgi eh, teiksim, štatu līmenī un tāpat arī mm, tirzniecības kameras līmenī mēs, teiksim, izvērtējam kādu darījumu, tad mēs izvērtējam šos eh, apdraudējumu valsts drošībai un otrām kārtām. Izvērtējam arī to atbilstoši šīs struktūras mandātam. Tātad mēs izmantojam visu šīs zināšanas, eksperta zināšanas, kādas ir mūsu valstī, un eh, katra aģentūra, katra struktūra attiecīgi tur piedalās. Un galvā katrai valstī pašai ir jālem, cik eh, viņi grib stingri būt eh, šajā pārbaudas procesā, un mēs nolēmām, ka eh, tām investīcijām, kādas šobrīd nāk mums priekšā ASV, kuras mēs izskatām, tās ir bieži vien uzņēmuma pārpirkšanas vai sapludināšanas vai pārņemšanas, tad mēs gribam, lai process būtu tāds pamatīgs un mēs gribam pēc iespējas vairāk zināšanu. 75 dienas tas ir tāds intensīvs process um, valdībai bet tas ir līdzsvars, lai nodrošinātu, ka esam bijuši pietiekami detalizēti un tāpat laikā nodrošinātu šo noteiktību pusēm, lai tās saulēcīgi varētu tomēr šo darījumu arī veikt. Vēl viens jautājums, ja nemaldos, bija par to, kā mēs uh, sadarbojamies ar citām valstīm. Protams, mēs uh, izskatām transakcijas, kas notiek uh, mūsu robežu iekšpusē un arī ārpus mūsu robežām, un skatāmies, kā mēs varam veidot uh, šo kopīgo drošību, identificēt kultības problēmas, ja mēs tās eh, ieraugam, pat ja tās ir ārpus mūsu mm, kompetences, bet mūsuprāt, eh, kapacitātes un tehnoloģijas aizsardzība Eiropā šeit var būt ārkārtīgi svarīga drošībai un tāpat arī mm, kapacitāšu aizsardzībai ASV. Likumdošana, kas ir pieņemta ASV, eh, atzīst šo faktu, un tur ir norma izslēgt no šī izvērtējuma procesa zinām veidu transakcijas, kuras ir uzsāktas valstīs, kur eh, jau ir process, līdzīgs process, tā lai mēs varētu paļauties uz eh, tās valsts procesu, eh, ņemot vērā to, ka ir paredzēta, teiksim, brīva mm, kapitāla un informācijas plūsma mums ar šo valsti. Paldies, Mina kungam. Tā mēs esam gūši tādu plašu ieskatu par visiem šiem procesiem. Tagad pārējām pie otrās paneļa diskusijas un aplūkosim tieši šo praksi investīciju skrīningu jomā. Arī tur mums ir vairāki cienījami eksperti un katram došu vārdus piecām minūtēm. No ECD puses e, tur būs izņēmums, tāpēc, ka mums ir divi pārstāvi no šīs organizācijas, tā ka viņiem būs kopā astoņas minūtes un. Uh, Viņi ir veikuši tādu interesantu pētījumu, salīdzinošo pētījumu par investīciju skrīningu Frederiks Sverlēkungs un Jokims Pol. Tātad, uh, kurš no jums sāks? Jā, paldies priekšsādātāji par uh, to, kas esat uzaicinājuši OECD uh, piedalīties šajās debatēs. Ar prieku esam šeit. OECD, tāpat kā Eiropas Savienība ir apņēmības pilna nodrošināt atvērtu investīciju vīdi, kas nozīmē, ka uh, mūsu dalību valstu vidū, un tās 35 ir tāda savstarpēja atzīšana, tātad tur ir visas Eiropas Savienības valsts, kā OECD dalība valsts. Kā tas ir valstu interesēs uh, saglabāt atvērtu investīciju politiku Un um, tātad viņas redz investīcijas kā iespējas ekonomiskai izaugsmai, lai varētu stiprināt labklājību un uh, lai varētu radīt darba vietas. Tāpat laikā OECD atzīst, ka uh, dalību valstīm ir tiesības aizsargāt savu nacionālo drošību vai kārtību valstī vai sabiedrības intereses ienākošas investīcijas kontekstā. Un valstīm tad ir ļauts eh, veikt skrīningu un ierobežot ārvalstu investīcijas, balstoties uz nacionālās drošības apsvērumiem. Un tas ir viens no galvenajiem OECD principiem. Un šis princips arī tika minēts, eh, to runāja, par to minēja CFIUS komitejas eh, pārstāvis pirms pusstundas, jā. Te ir nepieciešams skaidri, caurskatāmi, paredzami standarti, kas arī ir proporcionāli un um, par kuriem ir, um, zinām, atbildība. Tātad balstoties uz šiem OECD instrumentiem, OECD un sekretariāts, ko mēs pārstāvam, tas ir investīcija komitejas sekretariāts, mēs regulāri veicam politikas, politikas izstrādes monitoringu šajā jomā un, kā jau priekšsēdātājs norādīja, tā rezultātā ir izstrādāts ziņojums, kas tika publicēts pirms pusotra gada un tas ir pārskats ne tikai par politikas attīstību šajā jomā starp šīm 35 OECD valstīm, bet uh, mēs ejam vēl tālāk, jo mums ir uh, fórums uh, Parīzē, kur mēs mm, savadām kopā vairāk kā 55 valsts, un tur ir valsts kā, piemēram, Ķīna, Indonēzija un citas. Un mēs eh, pārunājam šo attīstību konkrētajās jomās. Un tagad es gribētu pastāstīt par galvenajiem konstatējumiem šajā pārskatā. Un mans kolēģis Johims to konkrētāk arī darīs, un esmu pārliecināts, ka jūs redzēsiet, ka šis ziņojums, ko esam publicējuši, tas varbūt atbildēs uz dažiem jautājumiem, kuri te tika jau uzdoti pirmajā uh, diskusiju panelī. Gribu tikai teikt, ka mēs šobrīd redzam, ka uh, palielinās skrīninga mehānisma prevalence, balstoties uz šiem nacionālas drošības apsvērumiem OECD. Apmēram puse OECD dalību valstu jau piemēro šādu mehānismu, un uh, viena interesanta lieta ir tas, ka uh, šis mehānisms ir uh, ticis izveidots un stiprināts pēdējo desmit gadu laikā. Un tā ir tāda nesena pieredze. Mēs uzklausījām Latvijas pārstāvi, Vācija arī e, pie tā strādāja. Ir citas valsts, kuras arī apsver vai izveidot šādu jaunu mehānismu vai stiprināt jau esošo, piemēram, Nīderlanda e, vai arī apvienotā karalista. Tas nozīmē, ka, protams, palielinās e, debats par šiem valsts drošības jautājumiem un Mēs labprāt dosim savu ieguldījumu šajās politiskajās debatēs un um, varbūt arī varēsim sniegt jums kādu informāciju no šī pārskata. Paldies, vārds manam kolēģim, paldies priekšsēdētāji par uh, komplementiem mūsu darbam. Mēs esam atnesuši dažādas pētījuma rezultātus tiem, kas uh, ar tiem grib iepazīties varbūt, un tāds īsts kopsvilkums varbūt par kopējiem rezultātiem. Esam aplūkojuši apmēram 60 valsts, un no šīm 60 valstīm apmēram trešā puse ir, trešā daļa ir eh, paredzējusi kaut kādu politiku eh, investīciju izvērtēšanai no valsts drošības viedokļa. No 20 valstīm, kurā ir šāda politika, ir 20 dažādas pieejas. Tātad visas šīs pieejas ir atšķirīgas, tā ka nav viena vienota politika, kurai varētu sekot. Tas Eiropas Savienība, dalībvalsts un komisija noliek tādā ļoti labā pozīcijā, jo, teiksim, mēs varam uh, Eh, raudzīties uz dažādiem kokiem kaimiņu valstīs un skatīties, kas tad tur ir tas labākais, nu tā izmantojot šo grieķu un ķīniešu sakām vārdu. Mēs, principā, varam eh, sadalīt to visu trīs grupās. Ir valsts, kurām nav nekas, ir valsts, kurām kuras ir šajā spektra otrā galā, kuras ļoti nopietni uztver šo jomu. Mēs jau dzirdējām te vienu piemēru šodien, un pa vidu ir valstis, teiksim, daudzas Eiropas uh, valstis, kuras ļauj ne, novērst vai nepieļaut konkrētas investīcijas. Bet, ja mēs skatāmies uz šī spektra abiem galiem, kas tad ir raksturīgs šīm pieejām? Tas ir budžets, institucionālā kārtība un atbilstošas kapacitātes. Budžets ASV, cik mēs zinām, tērē vairākus miljonus dolāru gadā, nodrošinot savu šīs komitejas eh, mehānismu. Uh, liela Eiropas Savienības dalība valsts varbūt tērē vairākus tūkstošus eh, šī mehānismu. Tātad jums, teiksim, ir tūkstoškārt vairāk nekā viena dalība valsts tērē, salīdzinot ar, eh, salīdzinot šos mērogus. Par institucionālo kārtību. Ir eh, valsts, kas sadarbojas ar izlūkdienestiem un sadarbojas arī ar, sadarbojas ar um, uzticamām valstīm. Uh, un to nedara tās valsts, kas izvēlās šo zelta vidusceļu. Tālāk par uh, šīm kapacitātēm. To varbūt dara šis ASV mehānisms un arī citi. Tā tad identificē lietas, bet citi mehānismi ir vairāk vērsti uz šo preventīvo pusi. Tā tad viņi var novērst kaut kādā veidā kaut ko, kas ir problēma. Bet uh, mazāk ticams varbūt, ka viņi varēs detektēt, identificēt kaut ko, kas jau ir noticis. Tātad jautājums nav tik daudz par to, vai jūs gribat īstenot politiku, bet jautājums ir drīzāk, kuru politiku. Tātad, kura politika ir laba politika? Tāds jautājums tika uzdots. Tiesiskums e, nosaka, ka ir nepieciešami paredzami noteikumi gadījumā, ja ja ir jau kaut kāda zināma problēma, teiksim, um, lai valsts vai kāda finanšu institūcija, teiksim, varētu pateikt, nu, ka tas nav iespējams eh, kaut kāda paredzama iemesla dēļ. Otrs jautājums, vai jūs gribat tērēt vairākus miljonus, vairākus tūkstošus, vai gribat iet tālāk par šo kapacitāti rīkoties, vai jūs gribat arī detektēt, konstatēt. Mēs, diemžēl, nezinām, Un varbūt, ka neviens īsti nezina, jo galvenie snieguma indikātori, lai atbildētu šo jautājumu, nu, vienkārši mēs pietiekam daudz nezinām un nevarēsim zināt. Pirmais jautājums. Vai šie mehānismi novērsa kaut kādus riskus kaut kur pasaulē? Nu, mēs tiešām nezinām, nu, varbūt no mūsu ASV kolēģi kaut ko ir pateikt, bet nav pietiekam daudz eh, informācijas par to. Tātad, un kāds eh, šis atlikušais risks netika novērsts? Tāds nākošais jautājums. Tātad. Uh, šī eh, mehānisma iedarbīgums, nu, par to ir ļoti maz eh, informācijas un zināšana. Un otrs jautājums, eh, kurš arī moka dažas dalība valsts. Cik liela investīcijas daļa varbūt ir zaudēta, pateicoties tam, ka ir šāds mehānisms? Un mēs zinām, ka varbūt ir bijuši daži aizliegumi gadījumi dažās dalībvalstīs, kurās ir šis mehānisms. Mēs zinām, ka ir bijušas kaut kādas kavēšanās, tur atkal bijušas izmaksas, un varētu pieņemt, ka ir bijuši nu, tikai daži šie faktiski aizliekšanas gadījumi. Nākošais elastīgums, eh, nu, elastīgums varbūt ir ierobežots, ja jūs gribat kaut kādu vācu eh, robotu ražotāju iegādāties, nu, tad to jūs varat iegādāties tikai Vācijā. Secinājums ir tāds, ka jums ir jāizlemj, kāda veida, kāpēc tāds jūs gribat, kāds budžets tam ir paredzēts, ko jūs varat paļauties, un tad jūs varat izvēlēties vienu no šiem 20 modeļiem. Paldies! Paldies! par Eiropas Savienības budžetu. Nu jā, tas varētu būt sarežģīti. Mm, Kāna kungs. Kāna kundze, eh, tagad jums vārds. Thank you and thank you. Paldies. Yeah, the kind invitation, Chairman, to provide the. Yeah. Paldies par to, ka devāt iespēju padalīties ar Eiropas Investīcijas bankas viedokli par šo svarīgo tematu. Vēlos sākt ar vispārīgas dabas komentāru, ka ārvalstu investīcijas Eiropas Savienībā kopumā ir pozitīvs elements. Tā rāda, tas rāda uzticēšanos Eiropas ekonomikai un arī liek mums domāt, kā mēs rīkojamies. Piemēram, EIB, mēs lepojamies, ka viena trešā daļa no EIB obligācijām tiek iegādātas ārpus Eiropas Savienības. To mēs uztveram kā uzticēšanos zīmi, uzticēšanos Eiropas ekonomikai. Bet, protams, tās nav tādas investīcijas, kas tiek apra, apspriestas šodien šeit. Vēlos uzsvērt, ka Eiropas Investīcija banka, EIB, tātad tā ir Eiropas Savienības banka, kas piedara dalību valstīm, finansē jaunas investīcijas taustāmos un netaustāmos lietās, atbalstot nodarbinātības veicināšanu. Tātad mēs atbalstam projekts, kas izpilda standarts un atbilst ES prioritātēm. Visi šie projekti ir pakļauti padziļinātām pārbaudēm, ne tikai attiecībā uz finanšu un ekonomikas standartiem, bet, protams, arī attiecībā uz vides, sociāliem un pārvaldības standartiem. Tāpat arī saistībā ar to, cik lielā mērā tie palīdz izpildīt Eiropas Savienības mērķus. Pārvaldības pārbaude ietver arī īpašumu struktūras pārbaudi projekta veicinātājiem, izpildītājiem, respektīvi pārliecinoties, ka nav risks uh, Eh, konkrētajā gadījumā saistībā ar korupciju, naudas atmazgāšanu vai krāpniecību. Mēs izstrādājam eh, kopā ar komisiju tā saukto 19. panta procedūru. Tātad katrs projekts, eh, kur izskata EIB valde, tur ir jāsaņem atļauja no Eiropas komisijas, nu, kur tas ir nepieciešams arī Digitrade ģenerāldirektorāta. Kopā ar dalību valstu pārstāvjiem EIB Eh, sadarbojas ar eh, DG Ekfin un ārējās darbības dienestu. Tā kā mēs pārliecinamies, ka tas viss atbilst Eiropas Savienības politikai. Mēs, protams, eh, uzskatām, ka attiecībā uz jauno priekšlikumu ir jāatrod līdzsvars starp iegūmu ekonomikai un lielāku drošību dalībvalstīs. Komisija jau izcēla, kas ir svarīgākie punkti - kritiskā infrastruktūra, kritiskā svarīga tehnoloģija. Tas, tās, protams, arī tās jomas, kur EIB atbalsta investīciju projektus. Tāpat arī Eiropas investīcijas plāns, kur inovācija ir viens no svarīgajiem mēķiem. Tā kā mēs ar nepacietību gaidām iespēju uzzināt vairāk no komisijas un arī padomes attiecībā uz to, kā viņi uh, plāno padarīt šo pārbaudi operatīvu, lai mēs varētu saprast, kā tas viss tiks pielietots praksē. Mēs gan vēlētos, lai šī pārbauda nekļūtu par pārlieku sarežģītu procesu, jo Eiropas Savienības konkurētspējai ir ļoti svarīgi saglabāt tiesisku noteiktību investoriem un arī finansēšanas iestādēm, lai mēs arī neieviestu nepamatotas kavēšanās e, procedūrās vai apstiprinājuma procesā. Jūs atceraties noteikti, ka uzsākot Junkera plānu, viens no svarīgiem mērķiem bija mazināt šķēršus investīcijām. Un ja mēs ieviešam šādu koordināciju Eiropas Savienības līmenī skrīningu procesam, tad ir nepieciešams nodrošināt, ka nav neparedzētu negatīvu seku uh, un nerodas jaunas nevēlamas barjeras vai šķēršļi investīcijām. Runājot par barjerām, šķēršļiem mums ir jāapzinas arī tie šķēršļi, ar kuriem saskaras Eiropas uzņēmumi investējot ārzemēs, ārvalstīs. Mēs strādājam kopā ar Eiropas komisiju pie ekonomikas diplomātijas. Mēs skatāmies, kādas iespējas ir Eiropas uzņēmumiem kļūt starptautiskiem, protams, ievērojot PTO noteikumus. Tas varētu teikt, ir stāsta otrā puse. Ir jānodrošina, ka Eiropas eh, Savienības ekonomikas atvērtība eh, sastopas ar tādu pašu pieeju no otras puses. Un noslēgumā vēlos izteikt novērojumu, kas mazāk saistīts ar skrīningu, bet gan vairāk, eh, ka mums ir pieejami visi finanšu produkti, kas palīdzēs atbalstīt nozars. Mēs esam izstād, izstrādājuši labus finanšu produktus, jaunu uzņēmumiem, startup uzņēmumiem, bet e, pārējot no startup uz izaugsmas fāzi, viņiem pietrūkst šādi investori. Un tad bieži vien e, viņiem pietrūkst e, attīstības iespēja un viņi migrē uz ASV vai Ķīnu vai citurieni. Eiropa nevienmēr ir gatava strādāt šajā līmenī un, diemžēl, uzņēmuma aizplūst no Eiropas. Šīs uh, fenomens nozīmē, ka Eiropa palaiž garām iespēju iegūt no šo uzņēmumu attīstības, tad, kad tie ir pārkāpuši pāri startup fāzei un e, meklē iespēju saņemt lielākas investīcijas. Varētu minēt šeit e, daudz piemērs, piemēram, e, Vācijas robotu tehnoloģiju uzņēmums Kuka, EIB, EIB grupa kopā ar EIF pēta, kā mēs varam atrisināt šīs problēmas. Tā kā mēs vēl sniegsim informāciju arī turpmāk. Un noteikti kapitāla tirgos arī varētu sasniegt vairāk kapitāla savienības kontekstā. Paldies! Tik tiešām iekšējās investīcijas arī mums ir ļoti svarīgs jautājums. Hudson institūtu pārstāv Jonas Parelio Plesners. Chairman, thanks to the... Paldies, priekšsēdētāji, paldies par uzveicinājumu stāties šodien. Es atvainojos. E, tu kiem, kā es augstējos lidmašīnā, un tāpēc būšu aizsvats, bet ceru, ka jūs man spēsiet iztokot. Es Esmu strādājis eh, no des, līdz 13. Gadam, eh, gadam vairākās domnīcās un esmu sekos investīciju izaugsmē Eiropas Savienībā un uzskatu, ka Eiropai Savienībai ir jāizveido investīciju skrīninga sistēma. Mēs esam runājuši pār šiem jautājumiem jau agrāk, un, manuprāt, ļoti saulaicīgi šis jautājums Eh, tiek skatīts tagad Eiropas Savienībā. Es varu piekrist komisijas priekšsēdētājiem. ka ir jānodrošina caurskatāmas darbības ar pienācīgām debatēm un uzraudzību. Investīciju skaits pieaug un Erasmus ziņojums eh, norāda, ka 16. Eh, gadā Ķīnas investīcijas ir pieaugušas pār 77%. Un tas atbilst arī Ķīnas eh, plāniem paplašināt Ķīnā ražoto preču apriti un Ķīnas ekspansijas un dominants plāniem. Tāpat atsevišķas investīcijas var izraisīt eh, jautājumus attiecībā uz valsts drošību. Šie paši jautājumi ir jāņem vērā runājot par uzņēmumu saplušanu un eh, pārāk gaidīt nevar. Mēs varam nosaukt vairākus piemērus. Eh, bez tam ir arī atsevišķi Eh, sektori, kas ir atkarīgi no, no citām valstīm, tā skaitā no Ķīnas. Kādi tad ir argumenti investīciju skrīninga mehānismam Eiropas Savienībā? Pirmkārt, tā ir piesardzība un nevis protekcionisms. Tā, eh, Skrīning, eh, investīciju skrīnings nenozīmē protekcionismu, bet ir jāņem vērā, ka Savienotajās valstīs, Kanādā un Japānā ir investīcijas skrīninga sistēmas. Tāpat arī tāda ir Ķīnā. Tā kā es strādāju Amerikāņu domnīcā eh, Hudson institūtā, es eh, vēlos runāt par Savienoto valstu pieredzi. Uh, Mēs jau uzklausījām cefjus eh, procesus, kas ir izveidoti, lai pasargātu savienotās valstis eh, no iespējiem drošības eh, apdraudējumiem, un pašreizējais komisijas priekšlikums tomēr pārēdz skrīningu veikt dalību valstu līmenī un Eiropas Savienībai vajadzētu domāt par skrīningu sistēmu no augšas, kas noteiktu visaugstākos ies, eh, iespējamos standārtus. Tomēr tas ir uzskatāms par labu sākumu. Otrkārt, es gribu norādīt, kā investīciju skrīnings varētu uh, veicināt uh, citus aspektus. Mēs tikko uzklausījām, piemēram, ar vācu uzņēmumu Kuker pār uh, piemērus uh, ar Ķīnas uzņēmumiem, kā Vācija pārņēma ekstronu no Ķīnas uzņēmuma Ekstron bija meitas uzņēmuma aktivitātes savienotajās valstīs, kuras ietilpa cefējus uh, eh, jurisprudencē. Tas nozīmē, ka šiem jautājumiem tika pievērsta liela uzmanība Vašingtonā. Nesenā Eh, valsts drošības eh, stratēģijas pārskatā, kas eh, publicētas pagājušā gada decembrī, pats ir paustas bāžas pār Ķīnas investīcijām Eiropas Savienībā, jo tās koncentrējas uz būtiskākajām nozarēm, sensitīvām tehnoloģijām, infrastruktūrām. Un es skatos jau, ka man atvēlētais laiks aizrīt, es sacīju, ka ir plašāk jautājumi par Eiropas Savienības Ķīnas investīciju attiecībām. Es eh, pieminēšu tikai to, ka investīcijas skrīnings ir viens no mazākiem elementiem un ka jāskata ir savstarpīgumi jautājumi e, investīciju līgumā, bet es labāk atstāšu šos jautājumus diskusijām. Paldies, paldies, un nākošais runātājs e, ir mums jau pazīstams no sociālajiem partneriem, un tas ir e, jeb tā ir Luīza Santuša, kas pārstāv biznesa jūra. Eh, Paldies, priekšsēdētāji! Esiet sveicināti! Iesākumā norādīšu, ka mēs kā biznesa Eiropa beidzam strādāt pie mūsu nostājas, par, par, pie komisijas nostājas, bet es šodien gribu norādīt pāris eh, jaunas idejas un iespējams uzdot jautājumus un norādīt uz atsevišķiem aspektiem, kuri atkarībā no prieka rezultāta varētu būt ar negatīvāku vai mazāk pozitīvu elementu. Pirmkārt, svarīgi šo pasākumu neskatīt izolēti. Tad, kad mēs runājam par investīcijām, jau tik pieminēts investīciju plāns, ir būtiski būt e, ar e, panorāmisku skatījumu uz investīcijām un nevis uh, E, pieņemt mērus un pasākums vienā vai otrā pusē. Tā tad pirmkārt ir jāsaprot saistījums starp dažādiem priekšlikumiem. Tas ir pirmais punkts, un arī tā tālāk citi runātāji jau norādīja, un mēs atkārtojam, ka mēs vēlamies e, investīcijām atvērtu Eiropu. Un tas nāk brīdī, kad. Uh, Investīcija konkurence pieauga, aizvien vairāk valstu ir ar agresīvu politiku, e, tiešajām investīcijām atsevišķas izmanto atšķirīgus instrumentus, taiskaitā taksāciju, piemēram, Savienotajās valstīs nodokļu reformu, kur piesaistīs e, investīcijas, un mēs negribam būt tādi, kas slēdz mūsu investīciju tirgu. Otras puses ir nosaukts vairāk valsts, es negribētu vēlreiz nosaukt Ķīnu, bet ir skaidrs, ka ne tikai Ķīnas, bet arī citu valstu sakarā mēs uzskatām, un visi šeit piekritīs, ka Eiropa ir ļoti atvērts tirgus ārvalstu investīcijām, e, bet citās valstīs tā nav realitāte. Vai ar skrīningu palīdzību mēs šo situāciju uh, līdzsvarosim, to mēs redzēsim, mēs zinām, ka ir katrā ziņā ierobežojumi tam, cik tālu mēs varam iet. Un pirmkārt ir jautājums par nacionālo kompetenci, par subsidiartāti, otrkārt par mūsu starptautisko saistību ievērošanu. Uh, uh, dažādos fórumos, tas jau izskanēja SAO, PTO un tā tālāk. Mums ir jābūt skaidrībai, ko mēs vēlamies ar šo priekšlikumu panākt. Vai tas nozīmē uzlabot pieeju tirgumu, vai tas nozīmē eh, palielināt informāciju pār to, kas notiek Eiropā, un šajā sakarā būtu daudz darāmā. Šodien mums ir atšķirīgas sistēmas, kā jau cits sacīja Mums ir mazāk nekā puse valstu, kurām ir skrīninga mehānisms un citām nav. Un ar piedāvātajiem grozījumiem mēs varētu nodrošināt labāku informāciju par to, kas notiek attiecībā uz ārvalstiešiem investīcijām Eiropas Savienībā. Šobrīd priekšlikums ir brīvprātīgs, jo tas nevar piespiest valstīm sniegt informāciju. Tas ir jāsaprot pirmkārt. Tāpat Tas nevar piespiet valsti, kurām nav sistēmas tādu ieviest. Un tad, kad ir runa par informāciju un informācijas līmeni, kurš tiek pieprasīts no valstīm, tad pirmkārt svarīgi ir tas, lai mēs varētu skaidri identificēt, kāda veida informācija valsts sniegs, kā mēs līdzsvarosim atšķirības starp valstīm, kurām ir skrīnings, tātad vairāk informācijas, savukārt citām nav nekā, jeb citiem vārdiem sakot, mazāk informācijas. Un par informāciju runājot, mums kā uzņēmumiem ir svarīgi glabāt un sargāt eh, konfidenciālu informāciju. Nereti pastāv liela konkurence ne tikai no ārpuses, bet arī Eiropas iekšienē. Un, ja informācija par biznesa operācijām ir saistām ar konkurentu, tad var tas apdraudēt visu uzņēmību darbības procesu. Tāpēc ir jāpatur spēkā konfidenciālais informācijas raksturs. Tas ir ļoti svarīgi. Tālāk kā panākt to, lai sistēma darbotos efektīvi un vienlaicīgi būtu ar stabilu juridisku ietvaru uzņēmumiem. Tas ir svarīgi, tāpēc mums ir jāskata atsevišķi jēdzieni, kurus es iekļauju priekšlikumā, jo mēs vēlamies būt pārliecināti, ka interpretācija informācijas atlasēm skrīnīgam tiek skarmonizēta Eiropas Savienībā. Tās būtu būtiskākās piezīmes. Paldies! Un visbeidzot, mēs uzklausīsim arotbiedrības. Uh, paldies. Eh, Etuts eh, ietvaros eh, mēs tāpat kā Business Europe darbojamies. Mums nav tāda pilnīgi oficiāla pozīcija vēl par šo komisijas priekšlikumu. Tomēr mēs lielā mērā mm, pozitīvi vērtējam šo diskusiju par ārējo tiešo investīciju skrīningu, par to, kā tas ietekmē Eiropas Savienības intereses. Tāpat arī pozitīvi vērtējam priekšlikumu veikt eh, padziļinātu analīzi, lai tas tiktu izdarīts līdz šī gada beigām. Mēs neuzskatām, ka eh, šis eh, investīcijas skrīnings ir nu, kaut kāds mērķis pats par sevi, tāds pašmērķis, bet mēs jau ilgi esam atbalstījuši Eiropas industriālās politikas um, šo izveidas ideju, un uh, mūsuprāt, uh, tad arī tas ir elements šajā politikā. Mēs pozitīvi vērtējam Eiropas parlamenta rezolūciju, kas tika pieņemta 5. jūlijā 17. gadā par uh, ambiciozu Eiropas Savienības industriālo stratēģiju, jo tā ir ļoti nepieciešama izaugsmai, darba vietām, attīstībai Eiropā. Un šajā kontekstā mēs atbalstam parlamenta aicinājumu komisijai veicināt un atbalstīt sieviešu līdervadību un nodrošināt uh, līdztiesību algās un piekļuvēji uh, amatiem. Tāpat arī 28. jūlija vēstule, ko parakstīja vairākas dalībvalsts, vēstule komisijai, arī tur ir zināma pozitīva informācija īpaši par uh, Um, pārpirkšanas gadījumiem Eiropas Savienības ietvaros, ja Eiropas uh, Savienības rezidenta investors, uh, piemēram, ir veicis vēl kādu papildus būtisku biznesa darbību ārpus šīs iegādes transakcijas. Mēs zinām, ka ir dalībvalsts, kurām jau ir šis skrīninga process, uh, kurš gluži saprotami, protams, ir vērsts uz nacionālām prioritātēm. Tomēr uzskatām, ka nepieciešamību nodrošināt saskaņotību starp dažādajām pieejām un dažādiem, starp dažādiem komisijas servisiem. Tas ir ļoti svarīgi. Tāpat mēs eh, pozitīvi vērtējam komisārs Malmstroms, eh, eh, nu pat agrāk teikto, ka ir vēlme nospraust tādus vienlīdzīgus spēles noteikumus ar trešajām valstīm, runājot par investīciju uh, nosacījumiem, apstākļiem. Tas, mūsuprāt, ir ļoti svarīgi, un tāpat mēs uzskatām, ka ir jābūt šai um, apusējībai. Arī tam jau tu pieskārās daži runātāji. Tāpat mēs prasam arī no Eiropas sociālajiem partneriem, lai tie iesaistās uh, koordinācijas grupas darbā, kas ir paredzēta šajā priekšlikumā. Paziņojumā tiek identificēta ārvalstu uzņēmumi, kas varētu būt īpaši saistoši šim skrīningu procesam. Tas ir svarīgi, un mēs gribam norādīt, ka visi Ķīnas investori, viņiem ir jābūt pakļautiem šādam izvērtējumam, nestoties uz viņu saiknēm ar valdību. Etuts Mūsu organizācija pirms diviem gadiem pasūtīja pētījumu par eh, Ķīnas un ķīniešu investīciju politiku Eiropā un sekām, kā tas ietekmē mm, eh, eh, arī par Pirejas ostu un par tur notiekošo, tāpat arī par kolektīvo līgumu slēgšanu tiesībām un tā tālāk un par darbvietu samazināšanos, tātad visu šo jautājumu kontekstā. Mēs gribētu piesaistīt uzmanību arī tam, ka Ķīnā, piemēram, investīcija lēmumi uh, tiek pieņemta augstā līmenī un jaunais īdceļš šī investīcija arī ir rakstīta valsts eh, prioritāšu um, sarakstā. Runājot par skrīningu, balstoties uz uh, drošības un valsts kārtības apsvērumiem, būtu ļoti noderīgi, ja mēs varētu saņemt vairāk informāciju par uh, šiem nosacījumiem. Un uh, jo īpaši mēs uzskatām, ka ilgspējīgas attīstības apsvērums, tātad darba spēks un vīde arī to vajadzētu iekļaut. Un it īpaši mēs prasam, lai nodarbinātības radīšana vai tieši otrādi kliedēšanu, tāpat arī kvalitatīvi un kvantitatīvi tiktu izvērtēta šī skrīninga procesa ietvaros. Tāpat arī kolektīvā līgumslēgšana. Šis elements ir jāatzīst un jāatbalsta gan Eiropas, gan nacionālā līmenī. Tāpat arī investoru aizsardzības jautājums, kas netiek skarts šajā paziņojumā, par to es tagad sīkāk nerunāšu, bet arī uh, Eh, tām jāiet roku rokā ar eh, investoru atbildību. Uzklausot iepriekšējos runātājus, eh, man šķiet, ka Eiropas Investīcija banka izsniedzot aizdevumus, protams, tas tiek pakļaut zināmiem nosacījumiem, nu tad kāpēc nevarētu būt arī šāda ārvalstu investīcija uh, kritērija atbilstoši, kuriem tad varētu arī šīs investīcijas izvērtēt. Paldies, liels paldies, daudz dažādi aspekti. Un tagad mums ir ļoti ierobežots laiks konkrētiem jautājumiem. Un, ja kāds kolēģis vēlas uzdot jautājumu, tad lūdzu izsakiet jautājumu ļoti kodolīgi, pasakiet, kuram ekspertam vai ekspertiem jūs adresējat jautājumu. Prust jautājums un pēc tam Žadokungs tā tad viena minūte precīzam jautājumam. Prust kungs. Man būs divi jautājumi. Viens eh, Business Europe, viens eh, SAO, jo šeit mēs neskatām ziņojumu pēc būtības, bet, kā jau tas tika pateikts, mēs neesam šeit nejauši, ir eh, ģeopolitiskas situācijas ar lielvarām, kas ir parādījuši stratēģiju un līdzekļus. Mēs runājam par uh, E, ķīniešu plāniem, mēs, esam, mēs varam runāt par jauno zīda ceļu, kas e, parāda to, ka šīs lielvaras e, īsā, vidējā, ilgā uh, termiņā ir iecerējušas pārvaldīt pilnībā vai daļēji uh, vairākas nozares. Runājot par ietekmes izpēti, es pozitīvi uztveru to, ka nav pārāk šādas izpētes, jo uzņēmēji pasaulē svarīga ir reaģēšanas spēja. Ja mēs esam zaudējuši uh, fotovoltaisko eh, paneļu jomā. Tas ir tāpēc, ka mēs Eiropas līmenī nevarējām rieģēt pietiekam ātri. Un šodien mums ir termiņi, kuriem ir jābūt atbilstošiem uzņēmu vajadzībām, lai mēs varētu definēt, ko mēs uzskatām par eh, jūtīgiem sektoriem, citiem bet lai mums būtu teksts gatavs līdz gada beigām, jo visas valstis jau ir eh, izveidojušas filtrēšanas sistēmu. Ķīnai tāda ir, Indijai tāda ir, Eiropa kavējas. Vi... Savienotajām valstīm tāda ir, bet Eiropai nē, un tas rada problēmu. Nu, bet es domāju, ka Eiropas dimensija ir patiesi pievienotā vērtība, un biznesa Eiropa gadījumā es gribētu zināt, vai jūs nedomājat, ka dalībvalsts ar uh, filtrēšanas mehānismu nav izdevīgi investoram, jo ar šādu filtrēšanas mehānismu tiek parākta juridiska drošība. Tas būtu interesants jautājums. Decembrī es devos uz Savienotajām valstīm un es e, redzēju šo parādību cifjus sakarā. Jautājums Esao. Es gribētu zināt, vai jūsuprāt filtrēšanas mehānisms dot iespēju anticipēt nākotnes tehnoloģiju izmantošanu. Paldies, paldies, Janīk Žado, Kārkungs, jums ir taisnība. Kāra kundze, jums ir taisnība. Un Hudson Institute. Euh, Es gribēju jautāt, kā tad, kad mēs runājam par šī mehānismu neveiksmēm, ņemsim tagad piemēru, ķī, ķīniešu investīcija CGN kodola uzņēmumā. E, šis uzņēmums tika apsūdzēts par uh, rup, industriālo pirātismu savienotajās valstīs. Terēza, mēs acīm mums ir enerģi, eh, suverenitātes problēmas ar šo uzņēmumu, un pēc tām, pēc Francijas un droši vien ķīniešu spiedienu šis investors palika. Tālāk Gazprom investīcijas vairākās valstīs nacionālajos enerģijas tīklos. Mēs eh, ielaižam vilku Eiropas saitu kūtiņā. Ei, e, un es ar to negribu teikt, ka Eiropieši visi ir auni un, un, un Krievi visi būtu um, vilki, bet, e, piemēram, kuveitieši, kur investēja Areva uzņēmumā, un pēc tam man tika teikts, tā ir jābūt demokrātijai, ir ir strateģiskas eh, nozares kā eh, kodolenerģija, un ir valstis, kas nav demokrātiskas, vēlas investēt eh, nozarē, kas ir strateģiski. Es gribētu saprast, ko tad mēs esam palaiduši garām un kurā vietā. Starbatī kungs, man ir jautājums OECD pārstāvim. Atslēgvārds ir skrīnings, pārbauda. Uh, Kā tad mēs varam pārbaudīt strateģiskās investīcijas? Kā mēs varam pārliecināties, ka šīs strateģiskās investīcijas ir pretēji nacionālām interesēm? Jums ir lielākā pieredze attiecībā uz šiem skrīningu procesiem. Vai no tā nevarētu izveidot tādu paraugu modeli? kā rīkojas konkrētas valstis, tad, kad viņas vēlas pārliecināties, vai e, investoru strateģiskās intereses nav pretējas nacionālajām interesēm. Paldies, Helmus Šolts! Arī man ir jautājums ETUK un Business Europe pārstāvim. Mums ir globālas vērtību radīšana ķēdes. Daudz eh, dažādu īpašnieku globāli, Eiropas Savienība, nacionālā līmenī, pēc kā vadīties attiecībā uz to, kā reāli īstenot eh, šo skrīningu, šo pārbaudi lai varētu nodrošināt attīstību vai atsevišķās dalību valstīs vai visā Eiropas Savienībā kopumā. <clears throat> Daudz, kad, kur tika pieminēta Ķīna un citas lielās valstis, kas vēlas investīt e, Eiropas Savienībā. Kāpēc gan šajā skrīningā mēs nevarētu ņemt vērā arī Eiropas Savienības gatavību un tādējādi kļūt aktīvākiem? Mēs dzīvojam tādā kā pretrunā, ekonomikas politiku īstenojam, kas e, vēlas nodrošināt ilgtermiņa attīstību, bet vienlaicīgi mēs e, vēlamies mehānismus, kas būtu saistīti ar mūsu, mūsu pašu iniciatīvām. Kā uz to skatās Business Europe no vienas puses un arotbiedrības no otras puses? Abi, un no manas puses jautājums ETUK un OECD Ā, nē, es aizmirsu uh, vēl vienu runātāju. Foreign, foreign. Dartmut kungu. Paldies, kā es saprotu, ārvalstu tiešās investīcijas pēc Lisabonas līguma kļuva par Eiropas Savienības kompetenci. Savā grāmatā, ko sarakstīju pirms diviem gadiem, es nevarēju atrast uh, pārāk daudz piemēru tam, ka Eiropas Savienība, nu es vēlos teikt, jaucas iekšā, bet nu teikšu, eh, veids pārbaudi. Tad ir eh, mans jautājums, cik advancēti ir šie mehānismi, lai pārbaudītu ārvalstu tiešos investīcijas? Vai ir kādi taustāmi piemēri? Vispār attiecībā uz šādām pārbaudēm. Un vai jūs piekrītat vai nē apgalvojumam, ka pārmērīga pārbaude kavē ārvalstu tiešos investīcijas, nevis nāk tām par labu. Paldies, tātad un no manas puses etuk un OECD pārstāvjiem jautājums būs šāds. Vai šis investīciju skrīnings prasa iestrādāt arī tādas investīciju kvalitātes elementus. Tātad investīcijas Volvo, piemēram, tur bija ārvalsts tiešās investīcijas, kas tika veikts Volvo, kur tiek samazināts pētniecības un dzinēju izstrāde, un vienā brīdī Volvo bija gandrīz jau pagalām, bet tagad mēs redzam, ka ir pilnīgi cita pieeja. Vai kvalitāte ir jāiestrādā kā kritērija šajā izvērtējumā? Un varbūt OECD var padalīties ar savu pieredzi šajā jautājumā. Nu tad tagad ķeramies pie atbildēm. Ekspertiem varbūt arī pretējā secībā. Līna, lūdzu. Uh, the, the in... Jautājums par to, kāpēc nav mm, Eiropas Savienība gatava rīkoties. Nu, nezinu, tas jums eh, jāuzdod komisijai, jo zināmos ar tirzniecības saistītiem jautājumiem mēs esam rakstījuši vēstules komisijai. Jau desmitiem gadu atpakaļ tas ir darīts, bet grūti ir tur kaut ko panākt. Tur, kur investīcija, kur investīcija skrīningu varētu piesaukt Nu, te man rokā ir viens pētījums, kas man rokās par uh, Ķīnas investīcijām Eiropas Savienībā, un ir iespējas nospraust um, nosacījums tad, kad tiek izstrādāta līguma. Te, piemēram, ir uh, piemērs par Hinkley Pointu, par uh, darbiniekiem, par darba spēku, kāda veida procentuālā daļa, teiksim, vietējo strādnieku būtu jāizmanto, vai arī Grieķijas gadījumā Eh, Pērājas ostas gadījums, kur nebija nekādi, absolūti nekādi nosacījumi, un Ķīnas investors to izmantoja un vienkārši praktiski eh, nojauca šo struktūru, un, eh, un tur ir apmēram 200 darbinieki, viss ir administrācijā, un dokeri, kas reāli veica darbu, tie visi tagad strādā dažādiem apakšu uzņēmējiem un tie 10-15 darba dienas mēnesī saņem un uh, ir nogriezts jeb kādas iespējas, jeb kādiem aizsardzības pasākumiem, tāpat arī veselība, drošība, tātad tas viss ir problemātiski, darbs nakts maiņās, uh, apmaksa sestdienās, svētdienās, darbs brīvdienās, nu, var sakot, visi šie nosacījumi un apstākļi tas, ko varētu iekļaut uh, līgumos, tad, kad tie tiek parakstīti. Nākošam runātājam vārds. Paldies, Eksantus kundze, e, par e, šo skaidrību un gadījumu. Jūs ņēmums apmierināts, jā, mēs, protams, esam apmierināti ar ietvaru, kas ir noteiktāks tādā ziņā, ka ir noteikti nosacījumi, ka ja dalība valsts vēlas šo skrīningu mehānismu, tad tā to var izveidot. Noteikti. Tas ir svarīgi, jo tas arī pasvītro uh, Eh, principus, eh, uz kādiem jābalstās šim mehānismam, tā caurskatāmība, eh, pārskatīšanas iespēja, oficiāla pārskatīšanas iespēja, tātad tur ir nepieciešama objektīva kritērija. Tas viss ir svarīgi, un tur mēs visam piekrītam. Runājot par ietekmes novērtējumu, tad ir jāsaprot, cik lielā mērā priekšlikums var virzīties uz priekšu, un cik lielā mērā tas tiešām izpildīs nospraustos mērķus. Jo mums ir nepieciešams vairāk informācijas par ārvalstu investīcijām, par to, kas notiek Eiropas Savienībā, un tā tad, nu, tas arī ir veids, kā labāk saprast notiekošo, bet, mm, principā, te piekrītam. Vēl viena lieta, ko gribētu minēt, man liekas, uz to jau kāds atsaucās iepriekš, ka procesos ir ļoti svarīgi tas, lai tiktu nodrošināts tāds harmoniskāks, harmonizētāks process Eiropas Savienībā. Mums ir dalāk, dažādi laika termiņi dalība valstīs. Un ar šo priekšlikumu mums nevajadzētu ienest jaunas elements, kas kavētu procesu, jo tas varētu tikai atturēt no investīciju veikšanas. Tas ir svarīgs moments par nodarbinātību, nodarbinātības apstākļiem un darba apstākļiem, kā Līna jau teica. Tas lielā mērā ir iekļauts pašos līgumos, bet mēs šeit runājam par projektiem. Ir lieli projekti, un daudzos no tiem valstī ir tādas intervences iespējas. Tā ir cita situācija, ja mēs runājam par mazākiem projektiem, jo uh, šie projekti, kas piesaista uzmanību, ir tādi, kur, teiksim, tiek privatizēts kāds valsts uzņēmums vai arī, kur, piemēram, ir valstī liela daļa šai uzņēmumā. Un valsts to var darīt, bet privātu kontraktu gadījumā, man liekas, tas ir lielā mērā abu partnerziņā. Jonas, lūdzu. Remercier, monsieur Shadow, de votre question. Paldies euh, ēna referentiem par uzdotiem jautājumiem. Tas, ko es gribēju uzsvērt uh, jau manis iepriekš teiktajā, jo ātrāk mums būs šis investīcijas skrīnings kā tāds, jo lielā vairumā gadījumu, kā arī jūs minējāt, mm, piemēram, sākot ar ASV un ar Hinkley Point uh, gadījumu, notika pārskatīšana ASV, kas uh, radīja visu šīs diskusijas. Nu, tas tikai izgaismo divas lietas, ka pirmkārt mums nepieciešama savu sistēmu, un kad mums tā ir, tad mēs varam iesaistīties vairāk un uh, skatīties, veikt labāk koordināciju šajos jautājumos un redzēt, kāda, teiksim, ir uh, jautājumi, kas jums ir uh, radusies. Uh, lai tā nebūtu tikai tāda, nu, vienvirziena, tā teikt, uh, plūsma, jo uh, ASV rada bažas tās, ka Eiropas Savienībā dažviet nav nekāds šis investīcijas skrīninga process. Liels paldies! Konstants Kāni, jums nav nekādu komentāru. Labi, tad OECD pārstāvim vārds. Paldies! Par nākotnes tehnoloģijām un uh, kvalitatīvo aspektu. Nu, ļoti plašs debats, bet ne šodienas jautājums. Mūsu pētījumā mēs runājam par nacionālas drošības aspektu šajā politikā un diskusijas par eh, investīciju doto ieguvumu un kāda ir nākotnes tehnoloģija un kura nē, nu tad tās jau ir citas debatas. Mūsu pētījums to neietver un mēs nevarēsim paust tur nekādu viedokli šajā jautājumā par labāko praksi Tas ir izvēles jautājums. Jums ir jāizvēlas, eh, kuras un kādas kapacitātes jums ir nepieciešamas, kādas jūs gribat, kāda resursi jums ir pieejami un kāda ietekme eh, attiecībā uz šīs investīcijas dizainu jums ir pieņemama. Tās nav tikai ekspertu mm, izvēles, tās ir arī politiskas izvēles. Eh, ir dažādi labākā praksa, arī slikta laba mm, praksa. Kuru praksi jūs izvērt, piedalāties, tas ir atkarīgs no jūsu vērtībām un prioritātēm, un tas nekādā veidā nav mums nosakāms. Paldies! Jums vajadzētu pie, iestāties diplomātiskajā dienestā, saka priekšsēdētājs. Noslēgumā, Prustkungs. Oui, merci, monsieur le, le président. Je... Paldies, priekšsēdētājs. Vēlreiz gribu pateikties komisāriem visiem runātājiem un jums priekšsēdētāji pār šīs uzklausīšanas organizēšanu. Es domāju, ka visas Eh, uzstāšanās vienotru papildināja un deva mums iespēju uzdot uz trim būtiskākiem jautājumiem, kā turpināt piesaistīt ārvalstu investorus, otrkārt, kā uzlabot eh, investīciju efektivitāti, saglabājot mūsu strateģiskās intereses, un treškārt, vai šo sviru var izmantot, lai atvērtu ārvalstu tirgus Eiropas investīcijām. Eiropa ir atvērta investīcijām, un tā ir daļa no tās ekonomiskās dinamikas. Uh, tās valstis, kas ir izveidojušas eh, investīciju filtrēšanas sistēmu, nav sniegts investīcijām. Ir kungs arī tikko sacīja, ka e, Savienotajās valstīs eh, tāda sistēma pastāv kopš 975. gada, bet Latvija un Francija, piemēram, šodien stāstīja par savu sistēmu aspektiem, uh, Tas ir instruments, bet ir arī trūkumi, kā to sacīja kolēģis Žado, kuri ir līdzsvaroti paredzami un tos var apstrīdēt. Tās dalība valstis, kuras prezentēja savu mehānismu, necieš no investīciju deficīta, jo ierobežojumi nav tik daudz. Tāpat daudz, kas ir atkarīgs no politiskā klimata iniciatīvām, spēlētājiem uz vietas, kā arī priekšrocībām vairāk nekā no filtrēšanas mehānisma. Tāpat atsevišķi aspekti mums eh, liek Eiropā veidot kopīgu skatījumu uz šīm lietām. Apsvērumi par drošību, sabiedrisko kārtību, taiskaitā otrajā Eiropas galā mums tāpat ir jāņem vērā vidas un sociālie jautājumi. Tik mainīgā pasaulē neizveidot eh, E, minimālu e, zināšanu apjomu par Eiropas ekonomiku ir trūkums, ja ne kļūda. Un Ja šādu mehānismu nebūs, tad mēs visi varam būt zaudētāji. Tāpēc es vēlreiz gribu pateikties visiem runātājiem. Eiropas līmenī ir daudz jautājumu. Šis ir temats savā ziņā jauns gan komisijai, gan parlamentam, bet jāpaturprātā tas, kā mēs varam uzklausīt atgriezenisko saikni no dalību valstīm, no visas planētas, izmantosim šo pieredzi, lai mēs varētu vienlaicīgi rast līdzsvarotu, proporcionālu un pasvītrošu efektīvu mehānismu mehānismu. Paldies! Thanks a lot to the... Paldies ekspertiem! Dažiem no viņiem ļoti tāls ceļojums. Bijis, paldies! Tas ir bijis ļoti interesanti. Tas eh, papildināja mūsu zināšanas, par to arī pateicamies. Mēs turpinām savu darbu. Februārī mums būs gatavs darba dokuments, to sagatavos mūsu referents. Un lai visiem veicas! Paldies! Tātad pārslēdzamies uz 23. punktu mūsu darba kārtībā. Eiropas Savienības un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgums. Tas tika parakstīts decembrī un ar prieku prezentēju jums mūsu komisāri. Viņa iepazīstinās jūs ar saturu šim nolīgumam. Lūdzu, visi, kas dodas prom no telpas, dariet to klusāk. <laughs> Please be quiet. Workers... Lūdzu, ievērojiet klusumu. Mēs turpinām tomēr darbu. Yeah, please, the commissioner wants to start. We have... Lūdzu, klusumu. Komisārs kundze vēlas sākt. Mums ir nepieciešams turpināt darbu. Jā, paldies. Paldies priekšsarētāji, dāmas un kungi, godātie deputāti. Tik tiešām, kā jūs noteikti zinat, 8. decembrī mēs paziņojām par sarunu noslēgšanu par Eiropas Savienības un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgumu. Un uzreiz pēc publiskā paziņojuma viss eh, nolīgums tika publiskots, lai jūs varētu iepazīties ar to internetā. Tas ir milzīgs sasniegums gan Japānai, gan Eiropai tam ir ievērojama ekonomiskā vērtība, bet tas ir arī svarīgs no strateģiskā viedokļa. Tas ir signāls pasaulē, ka Eiropas Savienība un Japāna ir apņēmusies eh, nodrošināt, ka pasaules ekonomika darbojas uz taisnīgiem principiem, labi regulētos tirgos, pretojoties eh, liberalizācijas kontrolai un eh, nevajadzīgu šķēršļu likšanai. Eiropas Savienības Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgums ir viens no lielākajiem un visaptarošākajiem nolīgumiem, ko jebkura no pusēm ir līdz šīm slēgusi. Tiks liberalizēti tarifi par 90% Eiropas Savienības eksportiem uz Japānu, pilnībā uh, aizsargājot vairāk kā 200 Eiropas Savienības geogrāfisko norāžu un novēršot vienlaicīgi lielāko daļu no šķēršļiem, ar kuriem saskārās Eiropas eksportētāji. Tiks izveidot milzīga ekonomikas zona, 600 miljonu cilvēku, gan iz 30% no globālā IKP un uh, atvērsies eh, milzīgs daudzums ekonomikas iespēju, kas nāks par labu abu pušu ekonomikai un iedzīvotājiem. Protams, tiks veicināta arī vispārīgām ziņā sadarbība starp Eiropas Savienību un Japānu, jo mēs ap, ap, apvienojam ne tikai tirgus, bet arī cilvēkus. Mūsu kopējā konkurētspēja augs un centieni strādāt pie regulātoru darbības saskaņošanas arī balsoties starptautiskiem noteikumiem. Mēs mainījām šo nolīgumu no brīvās tirdzniecības nolīgumu uz ekonomisko partnerattiecību nolīgumu, jo tas precīzāk atspoguļo nolīgumu būtību. Tās ir jaunas ekonomiskās attiecības starp Eiropas Savienību un Japānu, nevis vienkārši parastas sarunu procesa noslēgums. Tāpēc painformēšu jūs par dažām detaļām. Zinu, ka jūs saņēmāt pamata informāciju, bet sniegšu jums plašāku ieskatu. Kopš jūlija, kad mēs noslēdzām sarunas pēc būtības, un es prezentēju tās jums, notika tālāk tehniskajā līmenī darbs, tulkoja juridisko tekstu atbilstoši principiem, tirgus piekļuves e, principi tika pabeigti, tāpat arī e, regulātoru sadarbībā e, šo šīs normas eh, pabeidzām arī tekstus par attīstības un ilgspējības normām, arī apņemšanos ievērot Parīzes vienošanos par klimatu pārmaiņām. Tā ir pirmā reize vēsturē, kad eh, šāda apņemšanās ir iekļauta tirznie, brīvās tirdzniecības nolīgumos. Es zinu, ka tas ir bijis ļoti svarīgi Eiropas parlamentam, ka šādas normas ir iekļautas. Kā jūs noteikti pamanījāt, nolīgums nesatur uh, E, atsevišķu sadaļu par investoru aizsardzību. Tā ir vienīgā joma, kur nevarējām vienoties ar Japānas kolēģiem decembrī. Un konkrēti par strīdus risināšanas kārtību investoriem. Pie tā mēs tad turpinam teikt, ka atgriezties pie vecā ISDS nevar vairāk Vienošanās ir iespējama tikai atbilstoši mūsu investīciju tiesu sistēmai. Japāņi savukārt vēlas pieturēties pie līdzinējās ISDS sistēmas, uzskatot, ka tā ir labi darbojusies. Mēs esam apņēmušies turpināt sarunas par šo tematu. Tās atsāksies atkal pēc pāris nedēļām. Esam ievērojami progresu panākuši cenšoties skaidrot, kā darbojas mūsu sistēma, bet vienojāmies, ka tad, kad esam vienošies par absolūti visu, būtu tiešām žēl, ja kavēsies vienošanās par šo tematu. E, turpmākie soļi. Mēs esam pārliecināti, ka līgumam jāstājas spēkā pēc iespējas ātrāk, un Japāna tam piekrīt. Tā kā esam dramatisks pasākums īstenojuši, lai saīsinātu procedūras, tolīt pabeigsies juridiskā pārbaude, sāksies tulkošana uz visām Eiropas Savienības valodām, kā jūs zināt, tā ir obligāta prasība, un tad būs vienošanās iesniedzama padomē šajā pavasarī, lai to varētu parakstīt līdz vasarai. Tas nozīmē, ka uzreiz pēc vasaras pārtraukuma tas tiks eh, sūtīts jums, izskatīšanai un apstiprināšanai, un, ja viss notiks kā plānots, tad līdz gada beigām tas stāsies spēkā vai vēlākais nākamā gada sākumā. Tā kā pavisam drīz bumba būs jūsu laukuma pusē, un mēs paļaujamies uz jums, eh, kā izmantosiet šo iespēju, lai paceltu Eiropas Savienības un Japānas attiecības jaunā līmenī. Paldies par jūsu sadarbību, it īpaši referentam, ēnu referentiem Ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar jums pie šī procesa. Paldies, komisārs kundze, laiks mums ir maz, 20 minūtes tikai. Tāpēc eh, aicinu pieturēties pie vissvarīgākajiem jautājumiem, kas jums ir uzdodami. Un aicinu izteikties īsi. Referentam divas minūtes, pārējiem viena minūte. Lūdzu, piedo. Thank you very much. Good afternoon, colleagues. Thank you. Uh, paldies, labi pēcpazienu kolēģi, um, sveic kolēģis, visiem laimīgi jaunogadu, paldies uh, komisijai, kas ir noslēguši šīs ļoti svarīgās sarunas. Tas uh, pilnīgi noteikti ir svarīgākais divpusējais līgums, ko noslēgus Eiropas Savienība, un tas tik tiešām ir ārkārtīgi svarīgs gan ekonomiski, gan arī strateģiski. Um, mums ir prieks redzēt, ka um, esat gatavi mums, kad drīz būsiet gatavi nosūtīt mums eh, tekstu galīgai eh, izskatīšanai, jo arī Eiropas parlamentam būs gal galā jāpasaka jā vai nē šī procesa beigās, pēc tam, kad atbilstoši tiks apsvērts galīgais teksts. Un tagad ir skaidrs, ka tas notiks pirms 2019. Eh, gada Eiropas parlamenta vēlēšanām. Es gribētu izgaismot dažus no galvenajiem eh, rezultātiem lauksaimniecības sektorā, kas eh, vienmēr ir tāda ļoti sensitīva joma. Mēs redzam no nodokļiem atbalst, atbrīvots eh, produktus dažādos sektoros, piemēram, 15% tarifs Eiropas vīnam. Tas tiks atcelts, tas stāsies spēkā. Būs arī beztarifu kvotas Japānā un. Uh, Mēs uzskatām, ka geogrāfiskās izcelsmes eh, norādes, eh, nu, arī tur ir ļoti pozitīvs rezultāts, varbūt pirmo reizi vispār mēs varam runāt par eh, CETA plus attiecībā uz geogrāfiskās izcelsmes norādēm, tāpat progress attiecībā uz netarifu pasākumiem, tīpaši autosektorā, tāpat arī dzelzceļa sektorā, mm, izņemot šo operatīvo drošības klauzulu, bet gribu uzsvērt eh, rezultātus saistībā ar eh, tirzniecības mm, ilgspējīgas attīstības eh, sādaļu. Man ir prieks, ka mm, noslēdzošajā daļā šajās sarunās pārskata klauzula par šo sadaļu tika ieviesta, iekļauta, un tāpat man prieks redzēt, ka mm, par klimatiskajām izmaiņām mēs varam runāt par CETA plus atkal rezultātu tāpat laikā mēs būtu gribējuši, lai būtu uh, spēcīgāka teksta redakcija par um, starptautiskās darba organizācijas konvenciju, bet nu, tas vairāk saistīts ar uh, tādu pretimturēšanos no Japānas puses. Noslēgumā gribu teikt, ka ceram, ka šī vienošanās var būt tāds uh, ļoti nopietns uh, devums Eh, tirzniecībai, kas balstīta uz eh, konkrētiem noteikumiem un tādai ļoti ambiciozai tirzniecības eh, darba kārtībai, bet, protams, mums vēl būs diskusijas par pašu tekstu, un tas arī būs mūsu uzdevums tuvākai nākotnē. Paldies! Desmit runātāji grib izteikties. 11, 12 nu jau ir viena minūte ļoti stingri katram runātājam, jo arī komisijai ir jādod iespēja atbildēt. Uh, nākošais. Lezer kundze. Uh, jā, runāju, kungs, Valeskungs. kungs. Runāt par um, šiem bilaterāliem tirdzniecības nolīgumiem, uh, tādi dalību valstīm ar Japānu nav, un es zinu, ka ir um, cilvēki, kas um, vēlas, lai būtu nodalīts šis investīcijas un tirdzniecība. Tā tad, uh, cik uh, tas ir svarīgi komisijai, lai būtu investīcija aizsardzība, vai ir kaut kāda elastība no komisijas puses? Uh, nodrošinot investīciju aizsardzību saistībā ar Japānu un vai būs kaut kāds atsevišķs nolīgums par investīcijām. Jūs minējāt arī laika grafiku, bet. Un tas ir jāsaka ļoti, ļoti ambiciozs. Bet gribētu zināt par Singapūru un Vietnamu. Vai tās nāks, tā teikt, pirms šīs argumentācijas vai pēc, nu, jums tik tiešām ir ļoti daudz darāmā, bet katrā ziņā sveicu. <clears throat> Hiršskundze, mēs kā liberāli priecājamies par šo vienošanos, redzam eh, daudzās iespējas, publiskie iepirkumi, geografiskās norādes. Tas ir ļoti labs iegūms. Mani interesē arī laika grafiks attiecībā uz investīciju aizsardzību. Kas būtu realistisks? Vai tas Bulgārijas prezidentūras ietvaros sāksies, noslēgsies, kā jūs vērtējat situāciju? Tiek arī baumots, ka datu aizsardzības jomā, datu plūsmu kontekstā ir kādas problēmas. Vai tas atbilst patiesībā, ja viss ir atrisināts? Paldies, Kamalkungs. Thank you very much. Thank Paldies priekšsādātāji, paldies komisārs kundzei, paldies arī referentam. Es gribētu pateikties eh, jums vēl sirsnīgāk, bet, nu, jāierobežo izteikšanās laiks. Pie jautājumiem ķeroties par līgumu. Tā kā datu uh, plūsmas ir ārpus līguma un mums ir trīs uh, gada perioda pārskata klauzula vai komisija apskata arī adekvātumu lēmumu opciju. Otra lieta. Kāda ir bijusi Japānas reakcija, ja vispār tāda ir bijusi uz daudz uh, pusējo investīciju priekšlikumu? Šķiet šobrīd, ka tas varbūt ir labāka ideja nekā ICS. Un trešām kārtām ievēroju, ka nav finanšu pakalpojumu sadaļa. Vai tas ir tāpēc, ka datu plūsma nav iekļauta, vai arī līdzīgi kā CETA, nu kāpēc, nu kādas ir bijušas barjeras, kāpēc nav šāda sadaļa ar finanšu pakalpojumu ar Japānu, vai tāpēc, ka neviena puse to negribēja, vai ir kaut kādi citi iemesli. Un pavisam ātri atgriežoties pie investīciju jautājuma, ja mums eh, ir vienošanās par eh, multilaterālām investīcijām, vai mēs retrospektīvi varam apskatīt arī citus līgumus un investīciju aizsardzību šajos līgumos. Paldies! Žadokungs. kungs. Paldies, eh, komisārs kundze. Trīs jautājumi. Pirmkārt, jūs eh, runājat par ilgspējīgas attīstības sadaļu, par to mēs runājam vienmēr, bet, nu, tādā pārsteidzošā veidā, nu, tā ir vienīgā sadaļa, kurai nav pat sankcijas paredzētas, nekādas saistības, bet arī sankcijas, nu kā tas citās sadaļās. Un, eh, nu, ziniet, mums arī Japāna tomēr saistās zināms bāžas, teiksim, ar koksnes eh, importu, nelegālu importu. Un eh, mēs esam izstrādājuši modeli. Jā, ir problēmas arī zivsaimniecības nozvejas, Parīzes nolīguma sakarībā. Nu, mēs tur varam atraukties uz. Uh, Mm, Parīzes nolīgumu, bet tas nav nekas saistošs otrām kārtām par personas datiem, bet tas jau tika minēts, eh, mēs nu pat jau esam pieņēmuši pozīciju par eh, datu aizsardzību komerc eh, nolīgumos un par finanšu pakalpojumiem ir liela neskaidrība par finanšu pakalpojumu kvalitāti Japānā, jautājums par caurskatāmību un es gribētu zināt, nu, ko tad komisija ir darījusi, lai nodrošinātu, ka viss, ko mēs esam šeit Eiropā izstrādājuši pret nodokļu nemaksāšanu, pret pret, eh, par eh, caurskatāmību finanšu sektorā. No nu, to nevajadzētu sabojāt ar eh, šādu neaizsargātu nolīgumu. Paldies, Šols kungs. Paldies, man trīs jautājumi. Kā jau tas tika pieminēts, te runāts par investīciju sadaļu, es gribētu to sasaistīt ar finanšu stabilitāti mūsu ekonomikā. Jā, protams, Kā mēs varam sasaistīt šos eh, saistošos mehānismus ar finanšu regulējumu saistībā ar eh, finanšu pakalpojumiem? Otrām kārtām par vīdes aizsardzību ilgspējības eh, sadaļu mēs redzam šeit daudzus iztrukstošos elementus. īpaši obligātās informācijas atklāšanas saistības, due diligence un tām vajadzētu atspoguļoties šajā sadaļā. Un mūsuprāt, tas viss nav apmieroši izdarīts. Un trešais jautājums par datiem. Kad jūs nu, noslēgsiet šo datu plūsmas sadaļu vai īpašu nolīgumu? līgumā ar Japānu, vai mums ir jāsaprot, ka ģefta ir dzīv, tāds dzīves līgums, ap, aptvērts investīcijas, atvērta dati, tātad kā tas viss nākotnē notiks? Sahradī kungs, paldies priekšsādātāja komisārs kundze. Man šķiet, ka mēs visi esam viensprāts par ģeopolitisko svarīgumu mm, šim līgumam un tas atkal Eiropas Savienība noliek Eiropas brīvās tirzniecības, noliek brīvās tirzniecības pašā centrā, bet eh, tomēr, paturot visu to prātā, man ir tieši tāds pats jautājums kā Valences kungam, un tas ir par laika saskaņotību. Mēs eh, nedrīkstam nolikt malā un aizmirst citus līgumus, pie kuriem šobrīd tiek strādāts eh, ar eh, Singapūru, ar Vietnamu, tā tad eh, šī laika saskaņošana. Vai mēs sakam, ka Japāna vispirms un pārējie pēc tam, vai arī jūs varētu tomēr respektēt to, ka eh, šie līguma ar Singapūru un Vietnamu, ka tie jau tika, nu, pie tiem tika strādāts jau iepriekš. Paldies, Marija Rena, paldies. Pirmais jautājums - padomas pozīcija par eh, nodalījumu starp eh, šo investīciju nolīgumu un eh, tirzniecības nolīgumu. Kāda ir padomas pozīcija? Jūs sakat, ka nodalīsiet abas lietas, vai ir skaidra padomas pozīcija? Otrām kārtām piekrītu Anika Žado un Šolckunga teiktajam par finanšu pakalpojumu sādaļu un datu apmaiņu, personas datu apmaiņu. Tātad tas, eh, kas, ko mēs esam veduši sarunas Japānā, mēs nedrīkstam to vājināt. Trešais jautājums, protams, par eh, ilgspējīgas attīstības sadaļu. Mēs jau zinām, ka Japānā eh, attiecībā uz nelikumīgu koksni un nelikumīgu zveju ža, Japāna nerespektē starptautiskos nolīgumus. Tātad, ja mums nav šī ilgspējīgas attīstības sadaļa, kas uzliek sankcijas, uh, Uh, un ļaut zvejot, zinot, ka jau ir problēmas. Nu, es katrā ziņā prasu, lai būtu ilgspējīgas attīstības uh, sadaļa ar sankcijām. Un pēdējais, Japonā jau ir tāda ļoti integrēta ekonomika, Azijas ekonomikā šī integrētā ekonomika ar uh, vājinātu izcelsmes norāžu regulējumu tas rada zinām režīmu. Vai jūs esat izpētījuši, kā tas varētu ietekmēt eh, zināmas eh, produkts, kas mums šeit ir Eiropā un kur eh, mums nav tik ļoti integrēta ekonomika ar Āziju? Paldies, Karolīna. Jā, paldies. Es centīšos izteikties īsi attiecībā uz ilgspējības nodaļu, kam būtu jābūt spēcīgai. Jautājums vispār, kāpēc šāda nodaļa uh, neiedaras eh, strīds risināšanas mehānismā un pārskatīšanas klauzulas kontekstā. Ko jūs no tā sagaidat un kā tā tiks īstenota? Tad par ILO vai viss ir ratificēts? un vai ratificēšana ir priekšnosacījums eh, pirms vispār nolīgums var stāties spēkā. Un par datu plūsmām tur man interesē vēl tas, kā jūs varat garantēt datu aizsardzību Eh, ka tā varētu tikt eh, garantēta. Salafrāns kungs. Eh, Paldies, priekšsādātāji. Labdienu komisārei. Un apsveicu jūs par šo globālo nolīgumu, kas ir ļoti tāda pozitīva, atvērtas un brīvas tirzniecības izpratnei, kas ietaupīs Eiropas Savienībai miljardus katru gadu. Uh, simtiem miljonu patērētāju, tā ka tik tiešām varētu jūs eh, sveikt par šo nolīgumu. Tas tik tiešām ir tāds kā atvērts durvis uh, eh, lielopgais eksporta sektoram, bet uh, mani tas tāpat laikā satrauc, jo ir citi kompromisi un arī citas saistības. Bet katrā ziņā gribētu vēlēt jums veiksmi un uh, izmantojiet arī tādu pašu labvēlības um, režīmu attiecībā pret citiem līgumiem, kā tagad. Runājot par investīciju aizsardzības mehānismu un konfliktu risināšanas mehānismu, vai tas varētu sarežģīt šo ambiciozo laika grafiku, ko esat sev noteikuši šī līguma ratificēšanai Eiropas parlamentā? Vārds nākošam runātājam. Dartmut kungs. Nolīgums starp Japānu un Šveici stājās spēkā 9. gada septembrī. Komisāri, jūs savās piezīmēs teicāt, ka šis līgums varētu stāties eh, spēkā kaut kad 20. gada sākumā, un tas ir eh, pirms mēs zinām, vai Valonijas parlamentam būs atkal sava teikšana, kā jau mēs zinām, tam bija citā līguma gadījumā. Te ir mans jautājums. Ko jūs pieredze rāda, vai ir vieglāk un eh, vienkāršāk vienai valstī Mm, panākt eh, vienošanos tirzniecības jomā, nekā tas ir 27 vai 28 valsts tirzniecības blokam, kuriem ir ļoti atšķirīgas intereses un ekonomikas. Vai jums ir kāda konkrēta valsts prātā, prasa priekšsēdētājs? Jā, nu tur nu es komentēt nevaru. Eh, Elisija Vaska, lūdzu. Uh, Paldies! Arī es gribētu uzsvērt to, cik eh, no visiem viedokļiem, eh, no ģeopolitiskā un ekonomiskā ir svarīga šī vienošanās, un ir ļoti labi, ka ir panākt šī vienošanās. Ļoti specifisks jautājums saistībā ar uh, piena uh, sektoru. Vienošanās šķiet, ka ir aizsardzība, kas principā ir solis atpakaļ salīdzinot ar pašreizējo situāciju un es gribēju vienkārši būt drieš, droša, ka uh, būs uh, kaut kādas atrunas uh, uh dažiem piena produktiem. Uh, lai nebūtu tā, kas bija Kanādu, tā tad, uh, lai varētu reģēt, reģistrēt, teiksim, tādus nosaukums kā parmeģāno, reģāno un attiecīgi lai varētu būt sodīta tāda rīcība, teiksim, ja tiek sniegt nepreiz informācija kā par kādu produktu izcēlesmi, ja šī vienošanās ir līdzīga tam, kas ir paredzēts eh, līgumā ar Kanādu, tad eh, šī aizsardzība ir eh, droša. Bet, ja tas tā nav, tad varētu būt, ka no tā cietīs Eiropas ražotāji. Un tāpat laikā uh, varētu būt arī sankcijas, varbūt ne tik daudz attiecībā uz uh, pienu produktu, produktiem Japānā. Jūs zinām, ka tie netiek tiek ļoti mm, uh, tur lietoti, bet te varētu runāt arī par trešajām valstīm un to produktiem. Vārds komisārei, paldies. Es atvainojos, ne vēl kādu runātājs palaids. Minors kundze, paldies, priekšsādātāji. Jā, jūs zinat, ka mēs esam ļoti skeptiski attiecībā uz brīvās tirsniecības nolīgumiem. Nostāja tur mums nav mainīsies, bet mūs priecē jaunie punkti par klimatiskajām izmaiņām. Tur bija tāda skaidra apņemšanās eh, sadarboties pret klimatiskajām izmaiņām. Vai jūs varētu sniegt mums pārliecību, ka šis punkts būs kā mm, tāds paraugs Singapūras un Vietnams nolīgumajam? Kā komisija nodrošinās, ka klimatiskās eh, un vidas ambīcijas tiks ievērots, ka tās tiks stiprinātas. Mums ir jānodrošina, ka nedrīkst palielināties CO2 emisijas. Kā komisija darbosies pie investīcija aizsardzības, kā komisija garantēs, ka visi veiktie pasākumi ievērot Parīzes nolīguma mērķus. Nu, ka tas viss nozīmē, ka mēs nedrīkstam atkāpties atpakaļ atkal, tā teikt, pa sētas durvīm citu investīciju jomās vai uh, Mm, esat apsvēruši šo mm, arbitrāžas jautājumu. Es domāju, ka komisija eh, tādu garām palaistu iespēju ir mm, varbūt atradusi, kā arī tik galā ar šo nelegālo zveju, vaļu zveju un tunču zveju. Līgumrakstu komitejā 260 tūkstoši tika savākti novembrī, un jūs, nu, tur varējāt redzēt cilvēku pausto labo gribu, un, zināmā mērā, sabiedrība būs sarūknāta, ja jūs neņemsiet vērā šo iespēju. Paldies! Bija daudz jautājumu par investīcijām, apstūšos kopīgi. Jums ir taisnība, ka nav nekāda lak, um, divpusē līguma starp nevienu dalībvalstu un Japānu, un to mēs uzskatījām agrāk par lielu problēmu. Tomēr mums ir mērķis, lai mums būtu tomēr uh, sadaļa par investīciju aizsardzību, tā tad um, to ir prasījuši arī dalībvalsts. Bet tā kā mums nav bijusi iespēja vienoties par jauno modeli, mm, ko jūs un citi esat palīdzējuši mums izstrādāt, tad uh, Tad, kad mēs vienojamies par visu pārējo, mēs domājam, ka mēs to varēsim nedaudz atlikt un varēsim prezentēt šo vienošanos. Šajā vienošanā nebūs investīcija aizsardzība, kā tas ir šobrīd, tātad tas būs tikai Eiropas Savienības nolīgums, ko mēs prezentēsim dalību valstīm jums, un tad uh, cerams tas stāsies spēkā. Tas nenozīmē, ka esam padavušies investīcija aizsardzībā. Mēs joprojām vedam sarunas ar Japānu, strāstam par savu modeli, cenšamies saprast, kā viņi agrāk ir uh, to risinājuši. Tāpat laikā iesaistoties ar eh, Japāņiem par šo daudz eh, līmeņu investīciju tiesu. Eh, tur vēl darbs ir darāms, ceru, ka mums būs vēl jaunas diskusijas ar Japānas pusi, kad turpināsies vēl šoziem, un Ceru, ka varēšu drīz ziņot par šīm sarunām, bet mēs paredzam, ka mēs prezentēsim brīvas tirzniecības līgumu jums, un tad pēc tam tas turpināsies, un tad, kas darbs būs pabeigts, tur es nevaru jums grafiku iedot, bet tad tur būs vēl viena atsevišķa vienošanās. Tātad tas būs tāds kombinēts eh, nolīgums. Um, runa būs arī par investīcijas aizsardzību, bet mēs negribējām laist garām iespējas. Tas nenozīmē, ka esam aizmirsuši par citiem tirzniecības nolīgumiem, kā Sela Franks kungs teica, mēs vadām sarunas ar Merkusūru Un mūsu galvenais eh, sarunvedējs Kalīnas kungs arī ir, kundze ir klāt, lai informētu jūs, tāpat arī par Meksiku, ar Singapūru un Vietnamu. Tāpat um, par Singapūru tur vēl ir tādi mazi tehniski jautājumiņi, tāpēc, ka ir mainījusies investīcija investīciju tiesa šī kārtība, bet eh, tas ir tāds mazs grozījums, ceru, ka to mēs arī varēsim likt priekšā dalībvalstīm šajā pavasarī. Vietnama tur arī nedaudz kavējas eh, šis līgums tulkošanas pēc Singapūra. Uh, Tur paliek vēl burtiski pāris maz sīki jautājumi. Tas tiešām nav mūsu dēļ, tāpēc, ka vietnamiešiem bija nepieciešami jautājumi. Jānoskaidro, mēs uh, ceram, ka šis um, līguma tulkojums tiks tiešām izstrādāts līdz galam, un mēs varēsim arī šī mandāta ietvaros vēl likt šo līgumu jums priekšā, tā ka nekas nav aizmirsts. Bet pirms dokumentu tulkošana nav pabeigta, es nevarēšu jums sniegt tādu precīzāku laika termiņu. Parasti tas prasa kādus četrus mēnešus. Par datu aizsardzību un adekvātumu. Mēs eh, komisijā noslēdzam šobrīd priekšlikumu, par kuru runāsim ar jums eh, un dalību valstīm. Kā jūs zinat, eh, tas ir ļoti tā delikāti panākt līdzsvaru starp tirzniecību un datiem un datu aizsardzību. Tā kā vēl esam vēl noslēguši šīs diskusijas, ir paredzēta pārskatīšanas klauzula līgumā ar Japānu, tā ka tas nebūs atvērts, būs pārskatīšanas klauzula mm, šai jomā, un mans kolēģi, kolēģi Jurovs kundze um, sazinās ar Japāņu kolēģiem par datu uh, aizsardzību un tās adekvātumu. Viņiem arī ir datu aizsardzības uh, augsts līmenis, arī viņiem ir um, likumi, un mēs ceram, ka mēs varēsim vienoties par Japānu par adekvātumu. Uh, Un tad arī tas kaut kādā veidā varētu virzīt uz priekšu šo tirzniecības jautājumu, protams, respektējot vienam otra modeli. Finanšu pakalpojumi, tie ir līgumā, tātad tie nav, tas, tas nav izslēgts. Par eh, nodokļu nenomaksu un caurskatāmību mēs strādājam ar Japānu un es un, manuprāt, šajā gadījumās. Uh, sadarbība ir apmierinoša un turpināsies tālāk ilgtspējīgas attīstības nodaļa vidas jomā. Protams, kā to var un vajag stiprināt, bet mums nav paredzēts modeļos sankcijas šobrīd. Bet, kā jūs zināt, un vairāk kārtīgi es šeit uzstājos gan uh, komitejā gara sarunās ar jums, vai esmu norādījis, kā mēs varam stiprināt šīs nodaļas piemērošanu. Sankcijas būtu opcija, stiprināt eh, var arī citu, ko darīt. Šīs eh, diskusijas nav pabeigtas un. Tāpēc arī mums ir eh, pārskatīšanas paragrāfs nolīguma tekstā. Un Um, Marija Arēna ir devusies projām. Jūs uzdevāt jautājumu par arhitektūru Japānā. Tas ir mazāk būtiski, tirzniecības nolīgums, mēs vedam sarunas par investīciju aizsardzību. Un tagad par vispārīgo struktūru formāla lēmumu nav. Par šo jautājumu mēs runāsim padomē nākošajā reizē. Dārtot kungs, protams, ir vieglāk eh, vienoties divām valstīm, nevis vienai valstī un valstu blokām. Eh, vieglāk vienoties vai nevienoties ir man ar jums, bet ja mūs ir vairāk, tas ir sarežģītāk. Bet tālāk ir runa par vienošanās kvalitāti. Un 28 valstis un Japānu mēs kopā aptveram 33% no vispasaules IKP. Viena valsts, kura vedīs sarunas ar Japānu, varēs uh, rast vienošanos, bet tas nebūs tik visaptverošs un, protams, arī sarunas, kas stāv. Uh, sarunu spēks ir daudz lielāks, ja jums aiz muguras ir 500 miljonu tirgus. Maskahungs, mēs Uh, aizsargājam geogrāfiskās izcelsmes norādes nolīgumos ar Japānu un citur, un būs ļoti nedaudz, manuprāt, kopā četri nosaukumi, kuri prasīs vairāk laika, tie tiks iekļauti ilgākā periodā. Pārējos gadījumos procedūra ir tā pati. Un mēs beidzam darbu ar sarakstu tuvāko nedēļu laikā. Ir iekļaušanās vai atstāšanas periodi paredzēti, bet visi geogrāfiskās izcelsmes nosaukumi tiek aizsargāti tālāk vaļu zveju stāvoklis ir briesmīgs, un mēs skaidri norādījām mūsu japāņu draugiem komerciālu baļu zveja. Nav, nav atļauta nevienas valsts teritorija eh, karokoģiem. Mēs eh, par to cīnāmies starptautiskos fórumos, mēs esam to norādījuši Japānai, citiem, ka uh, visas vāļu veidīgo sugas tiek aizsargātas saskaņā ar habitā direktīvu. Imports eksports eh, ir aizliegts, tāpēc mēs to neiekāvām tirzniecības nolīgumā, jo tas nebūs tirzniecības subjekts. Un mums ir jāatbrīvojas no šī ieraduma. Un man liekas, ka kopu īsi būsim visu izskatījuši. Jā, ir atsauc uz Parīzes nolīgumu. Parīzes nolīgums ir ļoti plašs un nav pārāk konkrēts, bet mēs apņēmāmies strādāt šajā virzienā ar mūsu Japānas draugiem. Mēs veicinām tirzniecību ar vidē draudzīgām precēm, un mēs vēlamies to paredzēt mūsu ekonomikās, tirzniecības nolīgumā un arī citās jomās tirzniecībā ar šīm valstīm. Un mēs varam gūt daudz labas pieredzes. Paldies par uzdotajiem jautājumiem, un mēs atkal varēsim par šiem jautājumiem runāt vēlāk. Paldies! Un vārds referentam. Paldies! These negotiations from the very start. We'll... Mēs esam sakojuši šīm sarunām jau no paša sākuma, un uh, tas nozīmē, ka jā, mēs uzdosim jautājumus līdz šī procesa pašām beigām, līdz uh, dienai, kad mums būs jāpieņem galīgais lēmums par šo mm, nolīgumu. Tāpēc ceram, ka uh, sadarbosieties un, bet, uh, un nesiet pārsteigti, ja mums tomēr būs vēl jautājumi. Jums uh, paldies, Mapsumas kundze, un vēlam jums veiksmi! So, now we switch. Labi, tagad pārējām pie nākamā ļoti interesanta jautājuma, un tas ir tirzniecības sarunas ar Merkusuru. Jūs zinat, ka uh, bija plānots noslēgt Merkus sarunas ar Merkusuru uh, eh, valstīm decembrī Buenos Airesā, bet tas nenotika. Un Tagad mums ir eh, jāizskata, kāda ir eh, šo sarunu pašreizējā situācija. Man ir prieks sveikt Merkosur eh, vēstniecību pārstāvis un viņa ekscelenci Filman kungu, kurš ir Paragvajas vēstnieks Eiropas Savienībā. Paragvaja tagad ir pagaidu prezidējošā valsts Merkosur. Uh, mm, kontekstā. Mums ir arī galvenais sarunvedējs klāt. Sandra Galīna, labi zināma persona. Redzu, kur jūs esat zālē, un viņa, mēs zinām, ir spējīga runāt ļoti, ļoti ilgi bet uh, mums laiks ir ierobežots tā, ka liekam uzsvaru tiešām uz tiem jautājumiem, punktiem, kuri ir problēmas, un tā tad, kas uh, šobrīd notiek. Paldies, laimīgi jauno gadu! No, late, but... Paldies, laimīgi jauno gadu, bet saskaņā ar e, franču tradīciju mēs varam vēlēt laimīgi jauno gadu līdz mēneša beigām. Bija tikšanās Buenos Airesā, kura bija veiksmīga, mēs. E, panācām ievērojumu progresu. Es ļoti īsi ieskicēšu tās jomas, kur mēs progresējām. Tāpat arī e, sarunas bija ļoti tālajošas. Mums bija tikšanās administratīvā līmenī un skaidrs ir tas, kā mēs tuvojamies sarunu noslēgumam. Un, Eh, ļoti labi, jo visa šī ceļā beigās būs ļoti nedaudz atlicis, ko sakārtot. Un par eh, to es eh, vēlos runāt vairāk detaļā šodien. Merkosūrs ir sasnieguši 90% apjomu Buenos Airesā savā piedāvājumā, un, manuprāt, tagad mēs varam teikt, ka ir 90% pilnībā liberalizēts apjoms no Merkosūra, tāpat arī tekstos ir progress, un tīpaši tas jānorāda uz tekstu, kurš attiec uz pakalpojumu un preču tirdzniecību, un vissvarīgākais ir tas, kā vismaz Buenos Airesā mēs izskatījām visus jautājumus, lai būtu skaidrs, kas paliek vēl neatrisināts, un mēs izpratām ikvienu aspektu jūtīgos punktus, un, jo nekad uzreiz nevar zināt, vai attiecīgā detaļa būs vairāk traucējoša vai pievilcīga. Tāpat arī mēs turpinām e, strādāt abās pusēs un visdrīzāk būs ministru līmeņa tikšanās drīzumā. Mēs esam iecerējuši šiem nonākt līdz gandrīz finišam, un tā ir piekļuva tirgumu, bet arī regulējo, regulatīvā daļa, kur atsevišķi elementi ir ļoti svarīgi. Un tagad ļoti īsi, lai jūs informētu, vissvarīgākā joma, ar, kur bija visvairāk tehniskā darba, bet mēs tuvojamies tam punktam, kur mēs redzam, Eh, vesels pakets ir izcelsmes noteikumi. Mēs tagad zinām, kuri ir tie, kur ir, kur būs vairāk jāpiestrādā ministriem. Tāpat eh, preču tirzniecībā ir ievērojams progress, mēs esam pabeiguši diskusijas par pamatlikmi, mums ir risinājums, jo tas parāda, ka mēs tuvojamies uh, Eh, mērķim par eh, ap, mītnes vietu. Ir viens no eh, elementiem šeit ir jūras transports un elementi, kuri attiecas uz telekomunikācijām. Merkosuram bija zināmas problēmas, un mēs mēģinājām E, tur gūt kādus panākumus, kas šķiet arī izdevās. Mums bija ļoti labi, ka mēs varējām atbloķēt šo telekomunikāciju elementu par e-tirzniecību, tā kā tas ir ļoti modē, ekspertiem ir jāturpina diskusijas, jo mēs vēl aizvien esam, manuprāt, provizoru diskusiju stadijā. Tālāk ilgspējīga attīstība, progress ir ievērojams, šeit ir pāris elementi, Eh, kuros jāpieņem politiski lēmumi, bet eh, nereti izrādās, ka tās nav bijušas vissarežģītākās, jo mūsu partneri paši atbalsta ilgspējīgu attīstību. Un viena joma, kurā mums nav vienošanās, ir TBT kur ir eh, automašīna, tā saucamais pielikums, neatrisināts, un intelektuālais īpašums. Intelektuālā īpašuma ietvaros, un es atceros, ka tika nosūtīta pats eh, deputātu vēstule šajā sakarā, un mēs mēģinām panākt brīvu piekļuvu tāpat ģenēriskie Uh, medikamenti un uh, vēl citas jomas, mums ir jābūt rūpīgiem. Šeit ietilpst arī geogrāfiskās izcelsmes nosaukumi, kur bija uh, at, da, galvenokārt nosaukumu konfliktu un problēmas, jo mēs zinām, ka ir Merkosur nostāja partneri šeit Es domāju, ka tas bija noderīgi, es negribu jūs pārsātināt ar detaļām un labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Un mēs turpināsim darbu līdz mēs nonākam līdz veiksmīgam finišam. Paldies vārds referentam Salafrankam. Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, es būtu būtu gribējis, kā to eh, kolēģi Galīna at, eh, atgādināja, mēs būtu gribējuši dzirdēt gan lauksaimniecības, gan tirzniecības komisārs šodien tā uzskata mana politiskā grupa un e, Merkosur delegācija. Esmu runājis par šo jautājumu ar komisāru Malmstariem, viņam man sniedz visus skaidrojumus, un pietrūka tas vēl, ka lauksaimniecības komisārs, kurš atbild par ļoti jūtīgu sarunu sadaļu, vēl aizvien nav sniedz savus skaidrojumus parlamentam kopš e, decembra vidus. Uh, Atgādinu, ka Junkers savā runā par Eiropas Savienības stāvokli, kad viņš sacīja, ka parlamentā būs pēdējais vārds šajos nolīgumos, kas ir saprotam, tā ir norādīts līgumos, un arī uzskat, ka parlamentam ir jātiek punktuāli un regulāri informētam uh, pār notikumiem. Divi jautājumi un komentāri. Pirmais, kāpēc nav eh, iztenojušās decembra komisijas prognozes un kas pie tā būtu vainojams, vai tā būtu Eiropas Savienība vai mūsu Merkosur partneri. Otrais jautājums. Uh, Vai ir skaidrs, ka saruna procesā Buenos Airesā Eiropas Savienība lūdza no Mirkosur palielināt par vienu procentu, lai nonāktu līdz 90% eh, apjoma, un vai, ja šis aspekts ir apmierināts, eh, tad sarunas var pabeigt. Tāpat Eh, jāatgādina, cik svarīgi ir nākošās nedēļas ministru sanāksmes, redzēsim, kādas intereses ir uz spēles, un es gribētu paturēt sev pēdējo uzstāšanos pēc eh, Galīna kundzes uzstāšanās. Es vēlos paust eh, atzinību viņas darbam. Vēl viens aspekts. Vai Eiropas Savienība pēc komisāra uh, Eh, un Katainina komisāru vēstules ir eh, izlēmuši runāt par piekļuvu tirgam, par tirgumu, par ko būtu jālemj šajā sanāksmē nākošajā nedēļā. Paldies! Eh. Paldies! Daudz kolēģi ir pieteikušies runāt. Aicinu pieturēties pie, teiksim, pusotras minūtes. Protams, protams, ēnu referenti vispirms. Uh, Pusotra minūte aptuveni. Dantī kungs. Tiešām jūs esat pirmais. Paldies, priekšsēdētāji. Ķeršos uzreiz pie lietas būtības. Kā Galinas kundze izteicās par šo vienošanos. Pirmo reizi mums ir pieejams teksts apskatēji Kā ir ar publisko iepirkumu? Mēs uzzinājām par nacionālo attieksmi Eiropas piegādātājiem, vai mēs saņēmām visas garantijas arī federālajā līmenī? Un kas notiks zemāk par federālo līmeni, it īpaši attiecībā uz Argentīnu un Brazīliju? Kas attiec uz geografiskajām norādēm, mums ir informācija, ka joprojām esot kādas problēmas. Cik eh, tālu ir pavirzījusies šī situācija ar geogrāfiskajām norādēm? Mēs piekrītam, ka tik tiešām šo norāžu skaits ir ļoti liels, un mēs esam gatavi atzīt eh, šīs eh, teritorijas geogrāfiskās norādes, bet ar atsevišķiem nosaukumiem ir problēmas. Cik liela ekonomiskā ietekme ir tam, uh, saistībā ar ģeogrāfiskām norādēm, kurām ir līdzīgi vārdi. Tāpat arī gribēju runāt par sektoru, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas ir piena produktu sektors, jo mums ir ļoti svarīgs šis jautājums, lai iet Merkusūra tirgu. Mm, tur arī uh, ir ļoti augsti eksporta tarifi puspārstrādātiem produktiem uz Eiropu. Tā kā runāt par šiem izcelsmes noteikumiem, es gribētu saņemt vairāk detalizētas informācijas eh, šajā jautājumā, tātad īpaši par uh, uh, apaviem un pienproduktiem, kāda būs šī situācija. Un tāpat es gribētu zināt, vai mēs uh, radīsim risinājumu, ja nebūs vienošanos, ja nebūs līgums. Tātad, ja mēs nevarēsim panākt vienošanos plānotajā laikā, atverot šo aspektu, nu vai tad tas vienkārši tiks izmests, eh, tā teikt, eh, ārā vai nē? Starbatīkungs. Vienošanās ar Merkasūru būtu ļoti laba lieta, kā mēs zinām no vēstures, tas ir ļoti labi. Uh, un šobrīd esam tajā posmā, kur um, veiksmi ir tik tuvu, un amerikāņi ir pagājuši tā kā maliņā, un mēs varam nopelnīt papildus punktus. Tad, kad es pēdējo reizi uzklausīju Malmstrēms kundzi, man likās, ka praktiski viss ir noslēgts jau, un tagad no Sala Franks kunga dzirdu jautājumu, kur tad ir aizķeršanās. Galinas kundzes ziņojums bija ļoti pozitīvs, bet viņš liecināja, ka joprojām sarunas turpinās, nevis ka viņas ir noslēgušās. Un netika pieminēts arī viens punkts, kas Dienvidu amerikāņiem ir ļoti svarīgs eh, - lauksemniecība. Kā tad tur virzas sarunas? Paldies! Paldies! Dita Šarancova. Paldies, priekšsēdētāji! Turpinot iepriekšējo runātāju sacīto, kopumā vēlos mudināt komisiju izmantot uzņemto tempu, izmantot šo brīdi. Mēs jau nes cik ilgi runājam par šīm sarunām, bet šis ir tas īstais politiskais brīdis, kad virzīties uz priekšu. Komisija labi ir informēta par Eiropas Savienības ofensīvajām un defensīvajām interesēm, bet es aicinātu komisiju rīkoties ātrāk. Mēs neesam vienīgie, kas skatās uz šo reģionu. Galinas kundze iezīmēja galvenās grūtības, tās mums ir zināmas, jūs runājat par izcelsmes noteikumiem. Varbūt jūs varētu plašāk paskaidrot situāciju, kas tur īsti notiek, jo ir daudz dažādu baumu, kas cirkulē, varbūt jūs varētu mums sniegt precīzāku informāciju. Protams, ka mēs visi ceram, ka nākamreiz varēsim atvērt šampanieša pudeles un svinēt rezultātu, bet varbūt būtu noderīgi sarīkot ārkārtas sanāksmi uzraudzības grupai, uzaicinot DigiTrade un DigiAgri pārstāvis vai eh, komisārs, kā eh, kolēģis Lafranka jau ierosināja. Vēl būtu noderīgi, ja vēlāk mēs uh, veiktu īpašus pētījumus sensitīvajos sektoros Eiropas Savienībā, ne tikai saistībā ar vienu konkrētu tirdzniecības nolīgumu, bet ar globālo tirdzniecību kopumā. Uh, paskatoties, kāda varētu būt šāda nolīguma ietekme, lai mums būtu kaut kas konkrētāks no komisijas pieejams. Paldies! Paldies, Helmuts Šolts! Paldies, priekšsēdētāji, un arī es vēlos pateikties Galinas kundzei par sniegto informāciju par pašreizējo aktuālo situāciju sarunās. Kvalitātei ir jābūt priekšrokai, nevis sasteigt lietas jo gal galā tas atstās ievērojumu ietekmu uz cilvēku ikdienu. Trīs jautājumi. Jūs pozitīvi izteicāties par ilgspējības nodaļu. Līdz ar to šāds jautājums. Cik lielā mērā komisija var nodrošināt, ka nekādi glifozāti netiks izmantoti tajās platībās, kur tiek audzēti eksporta produkti Eiropas tirgumu? Mēs esam apņēmušies piecu gadu laikā izbeigt glifozāta lietošanu, un arī tās bija strīdīgas eh, debatas eh, dalību valstīs. Un šeit ir jānoskaidro, kā ir ar gēnu plant, uh, inženierijas izmantošanu šajās teritorijās. Jo teorētiski lauksainiecības uh, produktiem ir jānodrošina attiecīgo normu ievērošana. Otrs jautājums. Finanšu jomā kāds tur būs regulējums? Kā tiks novērsts e, tas, ka naudas atmazgāšana, izvairīšanās no nodokļu nomaksāšanas vairs nebūtu iespējama? Respektīvi, e, kā notiks e, kontrola par to? Nu, mēs zinām, kāda ir realitāte tādās valstīs kā Panama. Un tas attiecīgi būtu labi, ja šādu nolīgumu varētu izvairīties no tā, ka cilvēki nemaksā nodokļus. Jā, nu to mēs vēlēties. Anna Marija Minēra. Paldies, priekšsarētāji. Ziņojumā par aktuālo situāciju mēs cerējām dzirdēt, ka ir noslēgts ilgspējības eh, nodaļas sarunas. Mēs vēlētos noskaidrot, ko komisija cik plāno noslēgt šīs sarunas. Ir apņemšanās strādāt kopā, apkarojot klimata pārmaiņas. Tā tas ir iekļauts uh, eh, nolīguma ar Japānu, vai līdzīgi norma būs arī eh, vienošanās ar Merkusuru un vai var garantēt, ka vienošanās ar Merkosur nenovedīs pie CO2 izmešu palielināšanas, kas būtu pretrunā Parīzes vienošanos? Ko komisija domā par visām uh, referencēm, atsaucēm, kas tiek izņemts ārā saistībā ar klimatu uh, pārmaiņu apkarošanu uh, no investīciju aizsardzības mehānisma uh, tekstiem. Es vēlētos, lai atskaite būtu turpmāk daudz precīzāka, jo caurskatāmība iedzīvotājiem ir ļoti svarīga, lai viņi zinātu, kas notiek sarunās. Paldies, Andri Kienas kundze. Paldies, priekšsarētāji. Kā mēs visi zinām, šīs sarunas turpinās jau gan iz divas desmitgades, un sarunas ir iestrēgušas jau vairāk kārt. Mēs, protams, varam atzinīgi novērtēt eh, sasniegto progresu, bet sarunas jau vēl nav noslēgušās. Mēs apzināmies, kāda ir eh, Eiropas Savienības apņemšanās oktobrī eh, etanolam un lielopu gaļai piešķirt kvotas, kas otrai pusē likās nepieņemami. Un komisija atsauca pēc dalībvalsts spiedienu savu piedāvājumu. Merkasur ir gatava pakāpeniski izbeigt importu tarifu piemērošanu pretī saņemot piekļuvī lielopu gaļas tirgumu. Palabojiet mani, ja kļūdos, bet vēl nav atrisināts rūpniecības un lauksainicības precēm, automašīnām, automašīnu detaļām, eh, piena produktiem eh, piekļuvē tirgumu, geogrāfiskās norādes, jūras eh, pakalpojumu sniegšanā Eiropas Savienība arī apzinās, ka būs jāpiedāvā lielāka piekļuve tirgumu šiem partneriem, ja tā vēlēsies panākt vienošanos. Jautājums man ir pavisam vienkāršs. Vai jūs esat optimistiski noskaņota, ka sarunas tiks noslēgtas šogad, varbūt pirmajā pusgadā? Obrigado, Sr. Presidente. Paldies, priekšsādātājs. Es arī strādāju ar šiem jautājumiem un strādāju ar delegāciju ar Brazīliju, un šis nolīgums atspoguļo pamat demokrātiskos principus un tiesiskumu. Un, ņemot vērā šos jautājumus, es gribu pāriet pie jautājuma, sasniedzot pēdējo sarunu kārtu. Un, uh, ņemot vērā politiskos eh, nosacījumus, vēros jautāt komisijai, vai tiks respektētas prasības, kas mums ir būtiskas, lai mēs varētu veiksmīgi šo noslēgumu pabeigt maksimāli drīzā laikā. Kaulī. Kar Karolīna. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es vēlos arī noskaidrot, ka Čīles gadījums būs kā piemērs Merkosūram caurskatāmībā. Tad es vēl neko nedzirdēju par investoru aizsardzību, vai vispār eh, Merkusur gadījumā par to tiek runāts, un ja jā, tad kā Latīņa amerikāņu partneri skatās uz ICS, un ja ir iespējams to tā klasificēt, vai tas būtu CETA plus vai kaut kā savādāk. Un kā ir attieksme pret sankcijām Merkusur pusei, un eh, vai ir ratifikācija jau notikusi, vai ir eh, atsevišķa nodaļa par korupcijas apkarošanu, kā ir pilsonisko sabiedrību, vai tā ir iesaistīta, vai notiek nepārtrauks dialogs Par lauksaimniecību man arī ir viens jautājums. Austrālijas Jaunzēlandes gadījumā mums bija šie sensitīvie jautājumi par Eiropas produktiem un sektoriem, kas bija izslēgti, vai Merkusur gadījumā bija kaut kas līdzīgs arī. Paldies, Inma! Thank you. Eh, gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Gālīnas. Uh, kodzei par lielisko darbu, tāpat arī vēlos pateikties referentiem un referentiem. Es vēlos uzsvērt to, cik svarīgi ir strateģiskā nozīme Eiropas Savienībai un Latīņamerikai e, šī nolīguma parakstīšana starp Merkosur un Eiropas Savienību, bet e, tāpat esmu nobažījusies pār termiņiem un būtu pilnīgi nepieciešams panākt labu nolīgumu līdz Brazīlijas eh, vēlēšanu procesa bremzēšanu parakstīšanu, bet pēc tam, kad esmu uzklausījusi Galīnas kundzi un visus elementus, kas ir neatrisināti, kā kas bija, vai kaut kas ir atlicis, atlikts uz vēlāku laiku, jo mēs redzam, ka ir vēl aizvien ir daudz elementi, uh, E, kas jāprecizē. Un es gribētu tagad jautāt, kā tiks garantēta no Brazīlijas puses fitosanitārā kontrola? lauksaimniecības eksportam no Brazīlijas puses. Tas ir pirmais, otrais, kā ir paredzēta pilsoniskās dalības e, nodrošināšana šajā nolīgumā, un trešais caurskatāmība e, Sarunas sākās 97. gadā un vēl nav nekas pabeigts. Tas ir nav pieļaujami. No mandāta sākuma līdz šobrīd, šim brīdim ar visu iespējamo virzīšanos tirzniecības politikā ir nepieciešams iekļaut pārskatīšanas klauzulu, jo pretējā gadījumā nebūs iespējami, ka mēs panākam vienošanos, ko vēlamies, un tā atbilst esošajam mandātam. Paldies, esam pabeiguši klas klausīt deputātus un sveicu mūsu vidū vadītāju delegācijām ar Merkosūru un Afet referentu deputātu Vāsīsu dodu vārdu viņam. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Es vēlos pateikties Vēlīnas eh, kundzei par steigto informāciju, bet, manuprāt, mēs esam nonākuši šajā procesā piešķirīga tepe. Šis ir brīdis, kad Eiropas komisija un dalībvalsts Eiropas padome izsakās par tekstu, un viņiem ir jālem, vai tie vēlas vai nevēlas vienošanos. Esmu vairāk kārtīgi ticies ar komisāri, ar Galīnas kundzi, un mēs vienmēr saņemam ļoti in interesantu informāciju, bet mēs vienmēr steidzam noslēgt uh, vienošanos, kurā vēl ir neatrisināti jautājumi. Un es <clears throat> gribētu, ka šajā, to, ka šajā vēsturiskajā etapā uh, Eh, Merkosur valstis būtu spērušas skaidrākus un precīzākus soļus eh, attiecībā uz eh, vienošanās noslēgšanu. Šobrīd problēma vairāk ir um, Eiropas pusē, nevis uh, Merkosur valstu pusē. Tad, Bet visi jautājumi, kas izskan, ir ļoti būtiski, bet pamat jautājums ir noskaidrot, vai mēs vēlamies vai nevēlamies šo vienošanos. Manuprāt, atbilde ir jābūt, jā, ne tikai ekonomisku apsvērumu dēļ, bet šis ir politisks eh, nolīgums, eh, un tajā ir arī komerciāla nolīgumas eh, komponente. Bet ir arī politiski, ir strateģiski apsvērumi, lai Eiropas Savienība iestātos pār šī nolīguma konkretizēšanos ar Merkursur valstīm. Diemžēl izrādās, kā. Tad, kad Merkursur groza nostāju, eh, tad, kad viņa nostāja kļuva labvēlīgāka, mūsu atbilde nav vispozitīvākā. Mēs neesam vieni pasaulē. Merkosur valstīm ir citi reģionu valsts, ar kuriem noslēgt vienošanos, un es uzskatu būtu liela kļūda ar nezināmām sekām šobrīd, ja mūs apsteigtu citas planēt, citi planētas apgabali. Tāpēc pamatjautājums ir eh, skaidrs eh, mums mūsu rīcībā nav daudz laika, tuvojas Brazīlijas vēlēšanas, tāpat arī būs, e, mums ir savi Eiropas vēlēšana kalendāri, un mums ir ļoti maz laika, lai mēs pabeigtu darbu pie šī nolīguma. Ja mēs to neizdarīsim tagad, tad būs ļoti grūti to izdarīt tuvāko gadu laikā. Un Galīna kundze arī norādīja šo aspektu, ka mēs šajā etapā esam tie, kuriem ir jāspēr solis uz priekšu, un es domāju, ka neviens nākotnē nesapratīs, ka šajā 2018. gadā mēs nebijām spējīgi noslēgt tik svarīgu nolīgumu kā Merkosur e, tikai tāpēc, ka mūsu domstarbības ir 30 tūkstoši tonnas vēršgaļas. gaļas bet tas izklausās pārāk absurdi, lai būtu patiesība. Es domāju, ka mums ir jāspēr soļi, lai mēs varētu šo vienošanos īstenot un panākt. Paldies! Um, ambasada... Paldies, uh, vēstnieks Filmankungs. Vai jūs vēlētos ko teikt? Uh, uz pāris minūtēm. Muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētājs. Pirmkārt vēlos norādīt, ka mēs uh, mūsu izpratē Merkos Mums Merkosur pārstāvjiem ir liels gods uzstāties šajā komitejā. Es ar lielu prieku noklausījos debates, uzklausīju Galīna kundzes izklāstu. Un tāpat uzklausīju godājumo deputātu uzklāšanos kurus es abrīnoju par viņu zināšanām un viņu iestāšanās par šo jautājumu. Tīpaši tie vārdi, kuri uzsver, cik svarīgs ir šis novīgums. Eh, jau vairāk kārtīgi izskanēja tas, cik nozīmīgs šis nolīgums būs ne tikai reģionam, bet visām valstīm, kuras vēlas multilaterālu tirzniecības sistēmu kas būtu balstīti uz tiem noteikumiem, kādus esam izveidojuši. Tāpēc ir būtiski sasniegt labu rezultātu. Labs rezultāts ir līdzsvarots no līgums vienlaicīgi ar pieņemamu ambici, ambīciju līmeni, lai abas puses šai instrumentā rastu e, izaugsmes un attīstības instrumentu. Merkosur gadījumā nevar iedomāties piekāpšanos lauksaimniecības ziņā. Manai valstī, piemēram, Paragvajai, lauksaimniecība ir 25% no gada IKP, tas ir 85% no eksporta un nodarbina 27% eh, ekonomiski aktīvo iedzīvotāju. Erkosur gadījumā šīs sarunas nozīmē īpašu izaicinājumu, jo Eh, eh, sarunas ar vienu no svarīgākiem blokiem pasaulē. Un mūsu prāt arī Eiropas Savienībai tas nozīmē iespēju e, sasniegt īpašas patiesas preferences e, ar pasaules reģionu, kurā Uh, kur apdzīvo 163 miljoni, un uh, tādā veidā tas palīdzētu attālināt recesijas rēgu. Pēdējā augstā līmeņa sanāksmē, kura notika Buenos Airesā, kur tika pieminēta šeit, Merko sūra apliecināja savu apņemšanos Eh, nākot klāt ar priekšlikumiem, kas atbilst Merkosūra iespēju robežām. Drīzumā būs jauna ministra tikšanās šeit Briselē, kurā Merkosūra cer, ka Eiropas Savienība apliecina savu interesētību sas, eh, eh, pas, panākt taisnīgu vienošanos, uz kādu mēs visi tiecamies. Paldies, priekšsēdētāji! Sandra! Paldies, Sandra, lūdzu jūsu kārta. Vai es eh, varu optimistiska būt par šī gada noslēgšanu? Nu, jāsaka, vēl ir tikai janvārs, vēl garš eh, gads vēl ir priekšā. Tas ir optimisms, ko diktē saprāts. Es domāju, kā šobrīd mums ir izdevies samazināt eh, visu šo jautājumu klāstu līdz pašiem būtiskākiem. Tā ka paldies visiem, kas teica man labas vārdas, bet es gribētu uzņemties uzņemšos eh, sveikumu vārdus um, kopā ar saviem kolēģiem. Mēs esam vairāk cilvēki, kuri arī noteikti ir pelnījuši šādu um, publisku uzslavu. Gribētu eh, sākt ar šo mm, vainošanas eh, lietu jautājumu. Tātad, kurš tad ir vainīgs? Es nedomāju, ka tas ir pozitīvi sarunās mēs mēģinam visi kopā nonākt pie secinājumu un teikt, ka, nu, vainīgs es tu vai es, nu, eh, tas um, nav tas eh, gars, kādā mēs strādājam ar Merkusūru partneriem. Un personīgi arī jāsaka, mūsu attiecības ir ļoti labas, pozitīvas. Tagad varbūt detalizētāk par dažiem jautājumiem. Uh, Bet eh, vēl viens tāds vispārīgs koments, manuprāt, ir svarīgi, lai jūs saprastu, cik politiski svarīgi ir tas, ko mēs darām. Un es jau dzirdēju te vairākus komentārus par to. Valsts pasūtījums, jā, mums ir eh, paredzēta eh, šī nacionālā schēma. Mēs joprojām gaidam pieņemamu risinājumu, jo tad, kad Merkusur valsts publicēja valsts iepirkuma līgumu, tad viņiem ir, eh, teiksim, no nu, jānosaka arī, ko viņi viens otram varētu dot. Iztrūks federālā līmenī būvniecība, daži uh, elementi attiecībā uz publiskiem pakalpojumiem. Ir daži, ko viņi vēlas sagrabot. Uh, subfederālā līmenī mēs joprojām gribētu redzēt uh, Mm, tur detaļas par GI, tas, ko šī grupa ir sasniegusi par šīm geogrāfiskās izcelsmes um, norādēm, mēs mēģinam nodrošināt maksimālu aizsardzību, trips plus 23, tātad 23 plus trips, uh, precīzāk sakot, un te. Nu, tātad, kas rada problēmas? Pats uh, fakts, ka daudz cilvēki ir migrējuši no Eiropas, tā ka, nu, tas nav gluži tā kā ar Japānu, kur to mēs nevērojam, tā ir mm, vieta, kur mums ir mm, šīs um, tirzniecības uh, eh, zīmes, arī šie produkti ir ar geogrāfisko izcelsmu, un tagad mums ir jārod risinājums šiem konfliktiem. Un mums ir jā. Ja, saprot šīs problēmas dimensijas, bet nedomāju, ka jautājums ir tāds smags. Es domāju, ka te ir labā griba, lai to visu atrisinātu. Par uh, kurpēm, par apaviem vai citiem elementiem, kas iztrūkst, gribu norādīt, ka dažu preču liberalizēšana Eiropas Savienības piedāvājumā. Jūs to varat izlasīt, tas ir balstoties uz apusējumību, apusēju principu. Tātad Nevar būt tā, ka liberalizācija attiecas uz ādas kurpēm, ja Merkusurs to nedara. Uh, tas viņiem droši vien būs sarežģīti, jo tas eksporta daudzums, kāds mums ir Merkusurā, nu tas principā nulle. Tā ka viņi var vienkārši ielikt šo mm, pozīciju, pieņemot, ka dažas pozīcijas iztrūkst. Tad, eh, kad eh, trūkst piekļuvs eh, piedāvājumā, nu tad to mēs esam piedāvājuši šos delikātos, šīs delikātās pozīcijas balstoties uz apusējumību. Šobrīd vēl esam procesā, neesam beigās. Tā tika teikts, nu tā gluži nav, gribu to norādīt ļoti skaidri, ka nav arī nekāds plāns B, jo bija arī šī ideja, tā izskanēja šai telpā, vai ir plāns B. Nē, nav nekāda plāna B vai izejas stratēģijas, tātad tas nepastāv, mums ir jāpabeidz šis darbs, jāpabeidz tagad, jo pretējā gadījumā šis uh, loks aizvērsies. Tātad, kas mums tagad ir jādara? jāplūko tagad automašīnas un automašīnu daļas. Eiropas Savienībai viens elements, kas joprojām nav apmierinošs, tas ir šis pieprasījums attiecībā uz automobiļiem un automobīļu daļām. Tur ir nepieciešama atbilda, un esam pārliecināti, šī atbilda nāks no Merkusūra, jo tas ir pats pamatu elements šajā darījumā. Tas pats attiecas arī uz geogrāfisko izcelsmi, kā jau es minēju, un daļa mm, šīs vienošanās ir arī attiecībā uz pienproduktiem, jo viens procents, kas tika likts uz galda decembrī, tas eh, neiekļāva atkal piena produktus, kas ir viens no elementiem, kas iet eh, mm, eh, ar lielopgaļu kā ar tādu pretsvaru elementu. Ja es tagad iedziļinātos citos jautājumos, kas saucās ar TSD sadaļu, TSD sadaļa ir ļoti uh, ambicioza, runājot par tādiem elementiem, kas te ir iekļauts, piemēram, klimatiskās izmaiņas. Mm, nebūsiet sarūktināti, te mēs diezgan labu reakciju esam guvuši no saviem partneriem. Jautājumu par nodokļu nemaksāšanu, nelikumīgu līdzekļu atmazgāšanu, jāsaka, šīs valstis nav iekļautas bijušas šajā mm, slavenajā melnajā sarakstā. Un tāpat laikā mums ir uh, nodokļu pārvaldības uh, sadarbības līguma elements šajā līgumā. Tālāk par uh, skaidru skatījumu uz šiem neatrisinātiem jautājumiem. Jāsaka, šobrīd esam tādā stadijā, kad ir nepieciešama politiska apņemšanās, un te ir mans pēdējais pārdomgrauds jums. Es uzklausījusi jūs visus, un man ir prieks redzēt, ka ir uh, liela tāda politiska vēlme attiecībā uz šo nolīgumu, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgs sarunvedējiem, lai būtu interese, lai šī interese sniegtos pāri tādām merkantīlām interesēm, merkantīlai tirzniecībai. Tas, ko cienījamais aiz izteica Nevienam nav tādas pareizās atbildes, ka, teiksim, vai, mēt, vai mēs varētu atbildēt, nu, kāpēc mēs nepabeidzām strā, darbu pie šī līguma tagad. Jāsaka, ka brīdis Eiropā ir diezgan sarežģīts, eh, runājot par eh, lielopku. Es domāju, ka mūsu partneri apzinās, ka eh, šobrīd notiek Brexits, lielopu gaļai no īrijas, nu, tur arī ir sava nozīme, tā ka es nezinu, vai šo jautājumu mēs varam atrisināt, bet, nu, mums katrā ziņā ir jāvērtē tas, ko mēs darām un jāveic pasākums, kas mums var dot drošību, ka šis līgums būs labs. Par SPS daži vārdi, jo tas vienmēr parādās. Investīcijas pirmkārt. Mums nav investīcijas šajā līgumā, vai to mēs varētu skaidri saprast, neuzdotiet jautājumus par investīcijām. Investīcijas sadaļas te nebūs. Par SPS, SPS vēlreiz uzsveru. Tā būs kolosāla sadaļa šajā savstarpējā um, savstarpējā principa ietvaros, jo nav ilgspējīgi paredzēt uh, lauksaimniecībai sarežģītu darījumu, ja tas nav atrisināts. Un risinājums ir tas, ka ir nepieciešams tās lietas, pa ko jūs esat uh, gadiem ilgi prasījuši, un tāpat arī citas uh, puses ir prasījušas. Politiskā realitāte ir ļoti svarīga. Te man ir lūgums. Es esmu tikai tehnisks darbinieks. Es daru visu, kas ir manos spēkos, lai uh, Eh, gūtu partneru atbalstu, lai būtu elastīgi un lai mēs, noņem, lai mēs panāktu tādus kā, nu, gadrīz kvazi politiskus darījumus. Daudzas lietas eh, noteikti tāpēc, ka mums pretī ir ļoti labi partneri. Un īpaši strādājot pie teksta, esam labi pavirzījušies uz priekšu, bet tagad par šo piekļuvi tirgu un par šo sadaļu. Nu, tur mums tiešām nepieciešams politisks stimuls no abām pusēm, jo neatrisinātie tirgus piekļuvs jautājumi, kā es teicu, tas mums ir automašīnas, tas mums ir ļoti frustrējoša šī situācija, tur ir nepieciešama politiska izvēle no Merkusur puses, un arī mums nepieciešams politisks tāds grūdienis, lai risinātu šos tirgus piekļuvs jautājumus, kā jau tas tika minēts arī šajā telpā. Man tiešām ir nepieciešama tāda liela politiska palīdzība atbalsts, ar to es varu noslēgt. Nu, ja nē, tad ir nepieciešams politisks lēmums, kāpēc mēs negribētu noslēgt šo vienošanos. Tas uh, būtu ģeopolitiski, man liekas, ļoti svarīgi panākt šo vienošanos, bet, kā es teicu, esmu tikai tehnisks darbinieks un man nav šīs politiskās svirs, kādas ir jums. Paldies! Uh, bet, nu, arī ietekme, saka priekšsēdētājs Salafrankas kungs. Bien, gracias. Eh. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pirmkārt pateikties uh, komisijas deputātiem par eh, dalību šajā darbā. Sarunu stāvoklis parāda to, cik svarīgs strateģisks, eh, strateģisks svarīgs šis to līgums ir parlamentam Eiropas Savienībai. Es jau iepriekšējā uzstāšanās reizē atzīmēju Galīnas kundzes efektīvo darbu, un šobrīd, vai parlamenta koncentrēšanās punkts ir pareizs vai nē, to mēs pagaidām atstāsim malā, šobrīd pie tā strādā komisija. Es domāju, ka ir pilnīgi likumīgi un normāli, ka var rasties jautājums, kāpēc mērķi nav sasniegti. Es uzdevu trīs jautājumus priekšsēdētāji, es nesaņēmu atbildi uz vienu, es jautāju, vai ministru sarunu kārtā ir panākts viens eh, procents eh, piekļuvē tirgumu pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem. Uzdev svarīgi jautājumu, vai Eiropas Savienība ir rakstiski apņēmusies uzlabot uh, savu uh, piedāvājumu piekļuvē tirgumu. Tāpat būtu vēlams, lai atsevišķos aspektos uh, Merkosur valstis uh, būtu mums pretim nākošāki, un priekšsēdētāji domāja, ka e, tā domās citi mūsu komitejas deputāti, ka laiks ir faktors, kurš spēlē izšķirīgi. Komisāra Malmstrēma devās projām pirms kāda brīža. Kāds ir kalendārs, lai uzsāktu nolīgumu ar Japānu? Mūsu uh, procedūras uh, ilgs jau zināmu laiku, un ja darbs pie tā netiks pabeigts, tad tā spēkā stāšanās var tikt atlikta uz grieķu kalendām, jeb uz uh, nezinām nākotni. Paldies! Paldies! Domāju, ka visiem ir sava atbildība šeit izdarīt spiedienu dalībvalstu valdībām un nereti ir valstis, kuras eh, bremzē procesu. Mēs esam arī sagatavojuši nosūtīšu vēstuli komisijai, varbūt mums vajadzētu to izdarīt atkal, lai norādītu to, ka parlaments vēlas panākt labu un taisnīgu nolīgumu un šobrīd iespēju lodziņš ir pavēries, un tāpēc mums vajadzētu mēģināt šo iespēju izmantot. Paldies par šīm diskusijām. Paldies vēstniekam, kurš bija kopā ar mums, un mēs varam pāriet pie nākošā darba kārtības punkta, kurš ir 25. un tā ir uzraudzības grupas darbība. Pēc pēdējās intas sanāksmes e, ir e, dažas monitoringa grupas. Viena attiecās uz trilogu un sarunām par Čīli, nekas pārāk svarīgs šeit nebija. Tāpat e, Japānas gadījumā bija sarunas ar galveno sarunu vedēju. Dienvidāzija bija eh, Inta monitoringa grupa eh, un tikšanās ar Pakistānas parlamenta deputātiem. Mēs tiksimies ar viņiem rīt, nekas svarīgs. Tālāk Ķīna. Bija monitoringa grupa par Ķīnu, kas runātu par investīciju iespējām, manolīgumu un geografiskajām norādēm. Un tālāk nekas būtiski svarīgs. Kanāda tiksies 24. datumā. Uh, būs tikšanās ar Kanādas vēstnieku un ar Garsībers Sero, un mēs runāsim par nolīgumiem arī Maroko darba grupa tiksies 24. janvārī, kad būs runa pār Rietum Sahāru. Un tagad vēlreiz par eh, Čīli runāsim, Imakulādā. Paldies, priekšsēdētāji, eh, darba grupām pēc tam, kad tika uzsākt sarunu kārtu. Es e, notika tikai pirmā sanāksme un tika lēmts pār kalendāru, e, e, procedūrām, termiņiem un parlamenta ambīcijā, ņemot vērā to, ka septembrī tika apstiprināta parlamenta rezolūcija. E, domāju, ka bija nosacījumi, lai varētu panākt labu vienošanos, spērt soļus uz priekšu, šonedēļ notika otrā saruna kārta, un tad mēs vairāk, vairēs, varēsim vairāk runāt par saturu. Vēlos pasvītrot, kā abas puses ir pozitīvi noskaņotas, un mēs varēsim tuvināt pozīcijas attiecībā uz investīciju kontrols tiesām, uz citiem aspektiem, lai mēs varētu iestrādāt mūsu ambīcijas, kas attiec uz ilgspējīgu attīstības dialogu ar pilsonisko sabiedrību un pils, norādu, ka apsveicu to, kā ir publiskots padomis mandāts Eh, savukārt eh, pēc, eh, vēl pēc 11, 11 gadiem nav publiskots Merkosur mandāts. Un tagad, paldies, pēc monitoringa grupā mēs varam pie riet pie nākošā 26. punkta, kas ir Eiropas investīciju um, bankas aktivitātes referenci ir Lūnes, viņš nav klāt, viņa vietā uzstāsies deputāts Stabātī. Es vēlētos atvainoties kolēģi vietā. Viņš pēdējā brīdī tika aizsaukts projām, un man nācās aizstāt viņu pēdējā brīdī. Es tagad vienkārši nolasīšu viņa tekstu. Es atzinīgi vērtēju to, ka interkomiteja savā gada ziņojumā par Eiropas investīciju banka turpmākajai B finansiālas darbības uh, kontroli var secināt, ka EIB ir ilgtermiņa finansējuma un kompetences nodrošinātājs investīciju projektos, kas palīdz sasniegt Eiropas Savienības politiskos mērķus, piemēram, inovācijas veicināšanu. Kaut arī vairāk kā 90% no EIB aktivitātes ir Eiropas Savienībā. Tomēr EIB darbojas arī ārpus Eiropas Savienības ar šiem atlikušajiem 10% ārējā finansēšanas mandāta ietvaros. Un tādējādi ir svarīgs finansējuma nodrošinātājs citās pasaules daļās. Savā ziņojumā es runāju par to, cik svarīgi ir ziņot par šīm aktivitātēm ārpus Eiropas Savienības. Kā fi Eiropas Savienības finanšu iestāde, Eiropas Investīcija banka ir atbildīga arī par Eiropas Savienības ārpolitikas īstenošanu. Ir svarīgi, lai šī darbība sakristu ar Eiropas Savienības ārpolitiku. Atzinumā tiek runāts arī par EIB lomu piekļuves nodrošināšanā finanšu resursiem mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Efektīvāks finansējums ir viens no lielākajiem izaicinājumiem šiem uzņēmējiem. EIB arī turpmāk ir jācenšas identificēt šķēršus un novērst tos, īstenojot aktīvāku politiku, piemēram, sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanu programmu ietvaros. Ir jāuzlabo uzņēmējdarbības vide mazajiem vidējiem uzņēmumiem un jāpalīdz integrēties eh, globālajās ķēdēs, lai veicinātu ieguvumu gūšanu no globalizācijas. Internacionalizācijas kontekstā ir jārunā arī par atbalsta nepieciešamību ārvalstu tiešās investīcijas eh, piesaistīšana uh, piemēram, sniedzot atbalstu MVU, kas vēlas e, veikt ieguldījumus, piemēram, Āzijā. EIB loma migrācijas cēloņu risināšanā uz vietas arī ir ļoti svarīga. Tā ir jāstiprina. Pēdējos gados mēs saskārāmies ar izaicinājumiem, kas izriet no migrācijas Protams, ir jāņem vērā arī demografiskās situācijas attīstībā un reģionālai konflikti. Tāpēc tas ir Eiropas interesēs sadarboties ar partnervalstīm, lai nonāktu pie, ilgspējīgāka izau, e, pie ilgspējīgākas izaugsmes. EIB šai procesē varētu uzņemties lielāku lomu. nodrošinot gan līdzekļus, gan savu kompetenci privātajā sektorā. Un veicinot arī tirzniecību un investīcijas. Nu, tie ir punkti, ko Sanders Lūnes vēlējās norādīt. Gaidu kolēģi komentārus un arī labu sadarbību izskatot grozījumus. Nu, tad tas bija Sandra Lūnes teksts. Paldies! Tālāk vārds ēnu Eh, referentiem. Vanesku kundze. Thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji. Um, vispirms paldies referentam par paveikto darbu. Teksts, kuru referents ir ierosinājis, ir labs pamats, lai palielinātu Eiropas Savienības investīcijas ārpus Eiropas Savienības, it īpaši integrējoties globālajās piegādes ķēdēs un tirdzniecības veicināšanas programma, piemēram. MVU tik tiešām ir mugurkauls Eiropas ekonomikai, un tāpēc ir svarīgi vērtēju referenta vēlmi, uh, lai EIB uzņemtos lielāku lomu migrācijas cēloņu risināšanā. Mums ir jāliek liels uzsvars arī uz humanitārās situācijas uzlabošanu, ne tikai ekonomikas izaugsmi. Es iesniegšu arī savus grozījumus. Sākšu ar vieglāku piekļuvi MVU finansējumam. EIB būtu jābalsta MVU, lai tie varētu veikt uzņēmē darbību ārvalstīs. Tā skaitā tirzniecības veicināšanas programmas ietvaros, kā to referenci jau norādīja, ir nepieciešams arī saskaņot EIB e, aktivitātes ar ANO ilgspējīgas attīstības mērķiem 2030. gadam un ir jānodrošina saskaņotība ar Eiropas Savienības ārpolitikas darba kārtību. Tāpat arī pilnībā piekrītu tam, ka ir nepieciešams sniegt atbalstu MVU un investoriem ir tīpaši Ķīnas tirgū. Un kopumā Eiropas Savienības biznesam ir jābūt spēcīgākai pārstāvībai ārpus Eiropas Savienības, un EIB tur varētu atbalstīt. Tāpat EIB ir jāiesaistās aktīvāk pašreizējo globālo izaicinājumu risināšanā, piemēram, migrācijā piemēram, migrācijas cēloņu uh, risināšanā, kā to referents norāda EIB, ir jāņem vērā stratēģija tirzniecības jomā, it īpaši attiecībā uz esošajiem tirzniecības nolīgumiem, bet arī nākotnes uh, līgumiem cenšoties prioritizēt tās valstis, ar kurām jau ir noslēgts tirdzniecības nolīgums, lai atbalstītu Eiropas Savienības investīcijas. Esmu pārliecināta, ka ar referentu sadarbība būs ļoti laba. Un cerams, ka nonāksim pie ļoti laba atzinuma par šo jautājumu. Paldies! Paldies! Alde grupā. Patricija Lalonde. Patricija Lalonde nav ieslēgusi mikrofonu. Sorry. Bon, notre, notre commission est amenée à... Mūsu komisija īsteno parlamentāro kontroli pār EIB eh, finansiālajām darbībām par 16. gadu. Es apsveicu EIB darbību, jo 8,4 eh, miljārdi eiro aizdevumu ir izsniegts 16. Eh, gadā salīdzinām ar 7,8 miljārdā iepriekšējā. Tāpat bankā ir apņēmusies cīnīties pret klimata pārmaiņām, mazināt migrācijas iemeslus, tālāk runājot par šiem jautājumiem, kas ir būtiski starptautiskajai sabiedrībai un nav nekad bijuši tik būtiski kopš otrā pasaules kara beigām. Un tādējādi, manuprāt, referenta atzinums ir iecerēts pareizā virzienā. Gribu to papildināt ar dažiem papildu elementiem. Konkrēti, pirmkārt, esmu pārliecināti, ka bankai ir jāņem vērā gan ilgtspējīgas un strateģiskas attīstības redzējums, kas atbilst Eiropas Savienības mērķiem, un piedāvājot investoriem iespējas ārvalstīs. Šajā sakarā aicinu mazināt bankas darbības ASEAN reģionā, jo prioritāte ir jābūt mūsu tiešiem kaimiņiem austrumos un dienvidos. Paužu nožēlu, ka ACKK saņem vismazāko finansējumu. Otrkārt, vēlos atbalstīt privātās jomas attīstības projektus. Mēs vienlaicīgi zinām, ka šeit ir runa par sarežģītiem projektiem, kas nevienmēr dod vēlamu rezultātu. Šajā sakarā ir uh, jāatbalsta projekti, kuri darbojas un jāidentificē labos prakses izmantošana. Akākā gadījumā mums ir jāizvērtē vietēja um, rakstura projekti. Treškārt, kotonu nolīgumi, kas ir saistoši ar mūsu akākā partneriem, ir jā, jānolīdz uh, 20. gadam un šeit nav nepieciešami grozījumi. Ceturtkārt, iniciatīva ekonomiskajai noturībai, manuprāt, ir iecerēta pareizā virzienā, ir jāstiprina EIB kapacitātes, pārvaldīt riskus un domāt par iniciatīvas eh, pagarināšanu. Un visbeidzot, es vēlētos, lai e, sarunas ar PIB un parlamentu notiktu intensīvāk. Mēs varētu paredzēt darba grupas veidošanu šajā sakarā. Paldies! Paldies, Helmut Šalds! Paldies, priekšsarētāji! Vēlos īpaši pateikties referentam Sandram Lūnes par šī atzinuma sagatavošanu. Tur ir aptvērti Eh, vairāki svarīgi aspekti un vairāk punkti, kas mums ir uh, arī ļoti svarīgi, laikam krituši pa upuri teksta apjomu ierobežojumiem. Ļoti pamatoti jau pirmajā punktā ir nu-, norādīts, cik svarīgi ir runāt par EIB darbību kopējā Eiropas Savienības ārpolitikas kontekstā. Tas ir ļoti svarīgi jo Lisabonas līgums nosaka šo atbildību. Bet vēlētos arī norādīt uz to, ka e, šeit ir jāpiemina arī attīstības politika. EIB ir jākļūst par svarīgu instrumentu ilgspējīgā attīstībā, lai sasniegtu 2030. gada mērķus, tā skaitā veicinot investīcijas. Es nerunāju tikai par projektiem, kas vērsti uz eksportu veicināšanu, es runāju vairāk par infrastruktūras projektiem. Tāpēc šajā kontekstā es īpaši atbalstu piekto punktu. Un tieši reģionos, kur investīcija risks ir lielāks un privāti investori kavējas, vilcinās EIB, tad varētu būt ļoti svarīgs partneris it īpaši attiecībā uz Āfriku. EIB pēdējos desmit gados ir izveidojusi īpaši labu kompetenci, it īpaši spēja izvērtēt iespējamo sociālo ietekmi dažādiem projektiem, un līdzfinansējums šeit varētu tikt meklēt sadarbībā ar citām attīstības bankām, ņemot vērā Eh, to, cik lielā mērā pietrūkst investīcijas kaimiņu valstīs uz eh, dienvidiem un austrumiem. Nu, tur EIB eh, e nevajadzētu atbrīvot vietu investīcijās bankām no Dienvidu Austrumāzijas. Varbūt vajadzētu likt uzsvaru uz savu kompetenci, caurskatāmību, ietekmes novērtēšanu. Ķīnas kontekstā EIB ir jāsniedz lielāks atbalsts uzņēmumiem Ķīnas tirgū. Tā bija eh, referents norādījis. Par to es gan neesmu pārliecināts, ka tas būtu pareizākais. Vai tur investīcija bankai būtu jāiejaucās. Uh, Lielie uzņēmumi arī bez publiskiem līdzekļiem var veikt investīcijas Ķīnas tirgu. EIB nebūtu jāizmanto, lai Eiropas uzņēmumi it īpaši iegūtu priekšrocības konkurētspējas kontekstā, neatkarīgi no tā, par kādu valstu ir runa. Varbūt mēs to varam arī turpmāk iekļaut tekstā un gaidu tālāku sadarbību. Um, thank you, Mr. Chairman. Um, I... Paldies, priekšsādātāji. Man ir divi pavisam vienkārši jautājumi, saka Dartmut kungs. Atbilstoši ar, er, m, mm, referenta teiktajam pirmajā punktā rakstīts, ka 10% EIB kopējā aizdevuma apjoma ir paredzēts operācijām ārpus Eiropas Savienības vai darbībām ārpus Eiropas Savienības. Un pēdējā reize, kad es skatījos, tur uh, tad jāsaka, ka EIB ļoti lielus apjomus bija aizdevusi ārpus Eiropas Savienības un uh, uzņēmumiem un uh, struktūrām ne ES valstīs. Tāpēc gribu uzdot jautājumu, vai ir kādi plāni mainīt šo politiku? Vai arī šī politika tur, turpināsies? Un otrs jautājums. Pēdējo reizi, kad es skatījos šajā informācijā apvienotie karalistē bija apmēram 16% pašu kapitāks ar apmēram 9 miljārdi uh, eiro. No operatīvā viedokļa EIB tas, uh, nu jā, ja mēs skatāmies uz šo operatīvo aspektu, kādi ir eh, plāni investīcija bankai, kā jūs eh, taisties rīkoties ar šo akciju turējumu pēc Brexit? Jā, mūs ierobežo laiks, mums ir jāveic pulksten 18.30 precīzi, tāpēc dod vārdu tagad komisijai, lūdzu ļoti kodolīgi, pēc tam e, Eiropas investīcija bankas pārstāvam atbildēt. Paldies, priekšsēdātāji, komisija izteiksies ļoti kodolīgi un īsi. EIB e, darbs ir e, kļuvis arvien redzamāks pēdējo gadu laikā, un mēs pozitīvi vērtējam šīs komitejas e, devumu arī, un budžeta kontrolas komitejas izstrādāto ziņojumu tāpat mēs ar interesi sekosim grozījumiem, šīs komitejas galīgi atzinumā, un tāpat arī ietekmas lība komiteja ziņojumu, un varbūt pavisam nedaudz komentārs par šīm ārējām darbībām. Mēs esam to pārskatījuši pēdējā gada beigās, un mēs ņemam arī tur migrācijas um, galvenos cēloņus. Paldies! Um, Eiropas Investīcija bankas pārstāvim iespēja atbildēt. Paldies! Jā, paldies priekšsādātāji, paldies, ka uzaicinājāt um, mūs būt šajā sanāksmē. Vai atbildēt tikai uz pēdējo jautājumu vai kā? Uh, tātad pirmais jautājums par EIB aizdevumiem um, ārpus Eiropas Savienības. Eh, tas saglabāsies apmēram 10% apmērā, jo eh, šī pieeja mums ir tāda, ka 10% darbības ir paredzēta darbībai ārpus Eiropas Savienības, kā jau kolēģis to minēja no komi eh, komisijas. Jūs zinat, ka politiskās sarunas par ārējo aizdevumu mandātu ir noslēgtas un par to paredzēts balsojums plenārsēdē 7. februārī parlamentā. Uh, Un iespējams jūs varat apzināties, ka mm, EIB strādā pie jauna priekšlikuma, un tas ir izstrādāta tādu kā filiāli EIB grupā, strādājot kopā ar dalību valstīm, un dalību valstis tur būtu iesaistīts doma ir stiprināt EIB efektivitāti, mm, kapacitātēm, realizēt projektus ārpus Eiropas Savienības. Protams, uh, atbalstot Eiropas Savienības mērķus, tad, kad mēs uh, uh, darbojamies ārpus Eiropas uh, Savienības. Tas, ka mums būs tāda īpaši paredzēta struktūra, tāda kā filiāla EIB ietvaros, tas mums ļaus uzņemties um, lielāku risku, saliekot kopā visas mūsu darbības un gribu, dodot tādu labāku redzamību mūsu darbībām un uh, Arī tādā veidā mēs varēsim labāk uh, nodrošināt šo kopīgo risku sadalījumu arī darbībām ārpus Eiropas Savienības, un tam visam vajadzētu palīdzēt mūsu kapacitātei uzņemties lielākus riskus. Par Brexitu. Ir uh, acīm redzams, ka pēc 2019. gada marta EIB zaudēs uh, būtisku akciju turētāju, mēs zaudēsim 16% savu parakstītā kapitāla Ko mēs šobrīd plānojam? Nu, jāsaka, neko īpašu. Tā ziņā, ka mēs, protams, atbalstam uh, Barņē mm, komandu uh, sarunās, uh, tad, kad būs arī kāds konkrēts saruna punkts um, par EIB, bet EIB nav kā atsevišķs saruna punkts uh, sarunās ar Eiropas Savienību. Bankai, protams, tas uh, nav um, pozitīvi, tātad kāds bija referenduma rezultāts uh, un kā apvienotā karaliste pamata Eiropas Savienība, tas ir būtisks zaudējums EIB, bet mēs skatīsimies um, tātad pēc 2008. gada, kā to tālāk risināt. Paldies, ar to mēs noslēdzam šīs debates. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 25. janvāris, pulksten 6 vakarā. Tad nekavējoties pāriem pie 27. darba kārtības jautājumu, mums ir 6 minūtes palikušas nolīgums starp Eiropas Savienību Jaunzlandu par sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās. Moits kungs aizstāja Kaspārī kungu, un es dodu viņam vārdu, lūdzu, referentu vārdā. Paldies, priekšsādātāji. Daniels Kaspārī atvainojas, ka nevarēja būt klāt šovakar. Viņš man ir lūdzis eh, prezentēt ziņojumu viņa vārdā, un, eh, lai viss būtu precīzi un pareizi, nolasīšu viņa tekstu. Referents gribētu lūgt Intu komiteju apstiprināt vienošanos starp eh, ES un Jaunzelandi par sadarbību un savstarpēju administrīvo palīdzību muitas lietās. Uh, ko Eiropas Savienība un Jaunzelanda ir parakstījuši 3. jūlijā 2017. gadā. Vispārējais vienošanās mērķis ir attīstīt un intensificēt sadarbību un administīvo palīdzību muitas jomā starp Eiropas Savienību un Jaunzelandi. Ir īpaši tas nosaka juridisko pamatu sadarbības ietvaram, kas paredzēts, lai nodrošinātu piegādes ķēdi un veicinātu leģitīmu tirzniecību, tāpat arī, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu, lai tiktu atbilstoši īstenot muitas likumdošanu, um, prevenciju, izmeklēšanu un um, muitas likumdošanas nevarošanas pārkāpumu sodīšanu. Tādējādi to aizsargājot patērētājus, pārtraucot uh, kaitīgu vai nelikumīgu preču nonākšanu Eiropas Savienībā. Atbilstoši mm, brīvās tiesniecības līguma sarunām un Eiropas Savienības, Eiropas parlaments tur 17. Uh, gada oktobrī deva savas rekomendācijas. Līgums, par ko mēs šobrīd runājam, to var uzskatīt par vēl vienu soli kas eh, padziļina jau ļoti nobriedušās divpusējās investīcijas tirdzniecības attiecības starp šiem diviem partneriem, tiek radīta uh, vide, muitas vide, kas ir um, draudzīgāka eh, lietotājiem. Mums jau ir līdzīgi, līdzīgas iniciatīvas bijušas ar Dienvidkoreju, Kanādu, Hongkongu, ASV, Indiju, Ķīnu un Japānu. Referents tāpēc uzskata, ka ir laiks pienācis noslēgt arī šādu vienošanos ar tik uzticamu un ciešu partneri kā Jaunzēlāna. Paldies! Paldies no SND grupas Karolīna. Lūdzu. Jā, priekšsēdētāji, tiešām pavisam īsi šajā dosjē Eiropas parlamentam ir tikai piekrišanas tiesības, un kā jau kolēģis sacīja, ir ļoti svarīgi padzināt attiecības ar Jaunzēlandi, atvieglot tās Es neredzu nekādu iemeslu lemt savādāk, tāpēc aicinu izteikt piekrišanu. Paldies! Nu, ļoti jauki, īsi un konkrēti. Vai komisija vēlas izteikt kāds komentārs? N nē. Labi, tad paziņošu grozījuma iesniegšanas termiņu. Dārtmut kungs, lūdzu. As... Es vēlējos tikai norādīt divas lietas. Divi interesanti fakti. Pirmkārt, apvienotā karalistē bija Jaunzēla, vienošanās ar Jaune, Jaunzēlandi <clears throat> pirms iestāšanās Eiropas Savienībā. Un otrs interesants fakts - Jaunzēlandei ir tirdzniecības nolīgums ar Ķīnu un nav nekādas reālas iespējas, ka Eiropas Savienība paredzamā nākotnē noslēgs vienošanos ar Ķīnu. Secinājums varat izdarīt paši no šiem diviem faktiem. No 18.27. ir diezgan vēlu priekš secinājuma izdarīšanas. Un paldies priekšsēdētāji, ka devāt man iespēju izteikties. Tātad grozījuma iesniegšanas termiņš 30. janvārs 18. pulkstens 18. 28. darba kārtības punkts, mans iecienītākais punkts. Citi jautājumi, vai ir kādi? Lūdzu. Par reglamentu vēlos izteikties. Mēs šorīt beidzām darbu ap 12. pat nedaudz pirms 12. ietaupot ievērojumu laiku. Bet darba kārtība pēcpusdienā ir tā piebāzta, ka pirmkārt mums bija jāsāk agrāk darbu, kas varbūt nesagrādā, nesagādā grūtības, bet daudzi kolēģi un eksperti, kas bija tālu ceļu mērojuši, nevarēja pateikt visu, ko būtu gribējuši. Un nu, varbūt sekretariāts varētu ņemt vērā darba kārtības sastādīšanā, to, lai mums nebūtu tukšs rīts un pārbāsta pēcpusdiena priekšsēdētājs. Nu, problēma jau galvenokārt tā, ka nav zināms, kurā brīdī kurš deputāts būs klāt. Un ja jūs varat garantēt man, ka visi deputāti būs klāt, un tad, protams, mēs varēsim saplānot visu kārtīgi. Bet ne visi deputāti ir klāt, ne visi vēlas izteikties. Dažkārt daudz deputāti ir klāt un vēlas visi izteikties. Un tad, protams, izjūg plāns. Bet mēs darām visu iespējamo, lai garantētu, ka darbs norit kā nāks. Tāda citi jautājumi nav. Nākamā sanāksme 19. un 20. februārī. Paldies!